Dear colleagues, ladies and gentlemen. Kolēģi, dāmas un kungi, sāksim. Otrā diena, rīta sesija. Mums uh, priekšā ir ļoti svarīgs jautājums TTIP uh, diskusijas, tātad sarunas par transatlantisko tirzniecības un ieguldījumu partnerību. Es gribētu sveikt nodaļas vadītāju no DG Trade, tirdzniecības ģenerāla direktorāta Lūvinga. Nezinu, vai pareizi izrunājas ar priekšsēdātājs. Ļoti labi, pareizi. Varbūt jūs varētu sniegt komitejai informāciju par pašreizējo situāciju īpaši mūs interesē enerģētika un izējumateriāli. Un kāda ir situācija attiecībā uz enerģētikas sadaļas iekļaušanu šajā nolīgumā, regulējošie jautājumi, iespējas maziem un vidējiem uzņēmumiem. 12 sarunu raundos Uh, kas ir notikuši Briselē 22. 26. februārī 16. gadā. Iespējams, daudz no šiem jautājumiem tika uh, minēti. Tā ka mums ir svarīgi zināt, kas ir noticis. Ja jūs varētu sniegt mums tādus vispārīgākus komentārus par turpmāko laika grafiku sarunām un par uh, plānotajiem turpmākajiem sarunu raundiem. jo gada beigās apvienotajās, savienotajās valstīs būs arī prezidenta vēlēšanas, tā ka mēs eh, zinām, ka darbs varbūt šogad virzīsies uz priekšu nedaudz grūtāk. Jums vārds lūdzu. Paldies priekšstādātāji, cienījamie Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Es sākšu ar vispārēju pārskatu par uh, raundu, kas mums notika pagājušā mēnesī, un tad vairāk parunāšu par enerģētiku un izējumateriāliem. Tātad par šo vispārējo situāciju un perspektīvām mums uh, bija labs uh, saruna rauns pagājušā mēnesī. Mēs vērsām uzmanību uz regulējošo un noteikumu pīlāru TTIP līgumā. Bija konstruktīvas diskusijas starp uh, komisāriem Malmstromu un uh, Vašingtons uh, kolēģiem. Pirmām kārtām par šo regulātu, regulācijas daļu. Mm, bija labs progress attiecībā uz regulācijas praksi un regulācijas sadarbību. Šajās divās sadaļās tur mēs saņēmām pirmo ASV priekšlikumu par sadarbību regulācijas jomā. Mēs ceram panākt teksta konsolidāciju līdz jūlija beigām, tātad ASV un uh, Eiropas Savienības paredzētiem tekstiem. Uh, tiesniecības uh, barjeras tur pieeja ir kļuvusi savietojamāka, tur esam panākuši labu progresu sektoros, specifiskos noteikumos, kā piemēram mašīnas un farmaceitiskā nozara par SPS, fitosantāriem un santāriem noteikumiem, tur progress bija ierobežotāks. Par noteikumiem Tur rezultāts bija ne, tāds netik viennozīmīgs. Konkurence un MVU, tur bija labs progress un ceram noslēgt MVU sadaļu pavisam drīz un mēs uzskatām, ka ir vēl daži neatrisināti jautājumi, bet nu, tiešām tikai daži. Par ilgspējīgu attīstību. Tur um, tika mainīta ātrumā ASV priekšlikums par uh, darba vidi. Mums šķiet, ka viņa priekšlikumu pārāk uh, ietekmē šis uh, līgums, bet, nu, beidzot esam iesaistījušies um, ar ASV strādāt pie šī teksta. Uh, par citiem noteikumiem, kas mums ir īpaši svarīgi, enerģētika un izējumateriāli vai arī valsts uzņēmumu subsīdijas, tur rezultāts bija daudz ierobežotāks. Un mēs pirmo reizi uzsākām sarunas par investīciju aizsardzību Kanādas eh, līgums ir ļoti svarīgs eh, panākums un rezultāts, un arī tam būs eh, savas atskaņas Vašingtonā, bet joprojām ir liela atšķirība starp, starpība, starp mm, nu, viedokļiem. Un visbeidzot par piekļuvu tirgumu. Tur bija neliels progress, bet netika likts uzsvars uz, bet uz to netika uzlikts uzsvars šajā raundā par valstu pasūtījumu. Tur saņēmām pirmo ASV piedāvājumu, ko mēs principā saņēmām pēc raunda jau, un neuzskatām, ka tas mums ļaus noslēgt darbu pie šīs sadaļas, jo tās ir tādas ļoti svarīgas intereses, ko mēs gribam aizstāvēt Eiropas Savienībā. Par pakalpojumiem sarunas joprojām sarežģītas. Mūsu mērķis ir uh, valsts pakalpojumu un pakalpojums, eh, tātad um, tālāk strādāt pie šīm sadaļām, eh, lai panāktu to sarunu līmeni, kāds ir attiecībā uz tarifiem. Par nākamajiem soļiem mēs eh, vēlamies un noslēgt visu šo darbu ar Obamas administrāciju, bet, ja nebūs, bet tur nepieciešams progress visās jomās, un tad vēl redzēsim, cik lielā mērā ASV spēs iesaistīties ar mums, kaut gan tāpat laikā viņiem notiks transatlantiskais eh, partnerības līgums. Ir dažādi iekšpolitikas jautājumi, vēl ir daudz darba veicams. Nākošais rauns ir paredzēts ASV 25. un 29. aprīļa nedēļā. Un būs eh, vēl viens rauns, kas jau paredzēts jūlijā. Un eh, starpā starp tiem būs starpsesija darbs. Tātad mūsu darbs ir panākt pēc iespējas labāku progresu, strādāt pie teksta un konsolidējot to līdz vasarai, lai mm, TTIP uh, būtu tāds uh, koordinētāks delikāties jautājumos ASV, protams, nemazinās savas ambīcijas lauksaimniecībā, to mēs sagaidām, bet arī tur tad mums ir attiecīgi jāliek savs priekšlikums un jāizvērtē. Un varbūt kā ambiciozāks līgums būs uh, vieglāk pieņemams TTIP ietvaros. Un tagad eh, pārējot pie enerģētikas un izējiem materiāliem, pie šīs sadaļas, kā jūs arī lūdzāt. Pēdējā raundā mēs, diemžēl, nevarējām beigt sarunas par tekstu, amerikāņi nebija gatavi eh, iesniegt eh, teksta priekšlikumus, bet mēs izmantojam laiku, lai nodrošinātu informācijas apmaiņu dažos jautājumos, izējiem materiālu un uh, enerģētikas jomā, galvenokārt enerģētikas jomā. Mēs pastāstījām, kāda ir situācija ar enerģētikas savienību, un abas puses salīdzināja tiesniecības sarunu rezultātus ar Vietnamu, starp Vietnamu un Eiropas Savienību un šo transatlantisko nolīgumu perspektīvu. Runājot par naftas aizliegumu atcelšanu, tātad tur līgums tika pieņemts ASV kongresā pagājušā nedēļā. Mēs uzskatām, ka mums ir nepieciešamas diskusijas par saiknēm starp cenām un normām, enerģētikā un izējuma materiālos, par to ir runāts arī citās sadaļās, piemēram, pie precēm, pie eksporta cenām un ierobežojumiem. Apvien, um, ASV uzskata, ka uh, nav nepieciešama atsevišķa enerģētikas sadaļa, jo viņi uzskata, ka tas, ko mēs gribam panākt, ka tas jau ir iekļauts horizontālās normās, mēs uzskatām, ka tas tā nav, mēs uzskatām, ka būtu pievienotā vērtība, ja būtu uh, konkrēta sadaļa enerģētikai. Mēs šobrīd uh, finalizējam teksta priekšlikumu, ko drīz iesniegsim, varbūt tas nebūs uh, pietiekam laicīgi, lai runātu par enerģētiku un izēju materiāliem līdz nākamā gada, līdz nākamā raunda beigām aprīļa beigās, bet uh, vēlākais uh, jūlija raundā noteikti šis teksts būs gatavs un uh, tad mēs ļoti drīz iesniegsim priekšlikumu. Tā tad un konsultēsimies, protams, dalībvalstīm un parlamentu. Paldies! Paldies! Un tagad sākam diskusiju par šo jautājumu. Kirton Dālīna kundze pirmā. Paldies priekšsādātāji. Paldies par eh, šo mm, jaunākās situācijas izklāstu. Es eh, darbojos arī kā aizstājai Inte komitejā un šonadēļ jau dzirdēju šo mm, situācijas izklāstu no galvenā sarunvedēja vietnieka, un uh, šajā sanāksmē viņš uh, mm, sniedza pārskatu par visu panākto progresu, un man ir trīs jautājumi jums attiecībā uz enerģētiku, izējiem materiāliem un uh, nozars sektoriem. Sanāksmē šodien, šonadēļ viņš teica, ka mēs esam nu tādā kā pašā spēles vidū, Tā, tā, tā ir tāda laba taktika, esot uh, pozīcijās, bet īsti varbūt savu tās neatklājot, un līdz vasarai būšot konsolidētais teksts, un tāda otrā daļa 2016. gadā tiks uh, veltīta, lai tātad noslēgtu visu šo darbu. Paturot šo laika grafiku prātā, kur tad atrodas uh, šīs sadaļas par enerģētiku, izējumateriāliem un telekomunikācijām un autobūs sadaļa, vai tas uh, Nu, kurā brīdī tas tiks izskatīts, vai tā tad paturās līdz šīs spēles beigām. Mēs arvien vairāk dzirdam, kā varētu būt uh, Ir dažādas uh, prognozes izteikts par to, kad uh, šis līgums galu galā tiks parakstīts un kāda būs šī regulējošā konverģence un Bams vizīte arī aprīlī skatoties no komisijas perspektīvas, ja šāds eh, darījums tiktu noslēgts, ko tas nozīmē enerģētikai, telekomunikācijām un automotobūvas industrijas sektoriem, vai šīs sadaļas eh, tad eh, tiks iekļautas agrīnajā nolīgumā vai nē? Un trešais jautājums, ko esmu centosies virzīt šajā parlamentā. Mēs zinām, ka ir uh, multimiljārdu uh, izpētes programma ASV šobrīd attiecībā uz uh, inovācijām enerģētikas jomā, atjaunīgiem energoresursiem un tehnoloģijām. Tā tad diskusijās par enerģētiku un izējumateriāliem vai ir paredzēts diskusijas par to, kā mēs varētu pievienoties nu, tādā kopīgā darbā, tīpaši pēc COP sanāksmes Parīzē. Uh, Vai mēs varētu pievienoties, tad vienot šos spēkus no ASV un Eiropas Savienības puses eh, energoefektivitātes un energoresursu jomā, kam visam būs globāla ietekme? Paldies! Raimon Kungs, zaļo grupas vārdā. Position. Mēs, nos, mēs eh, vienojāmies eh, par eh, pēdējo sadaļu pēc COP21 sanāksmes attiecībā uz hidraulisko sašķelšanu. Again? How did uh, the, the result of the Paris uh, kā Parīzes eh, diskusijas eh, mainīja nostāju enerģetikas eh, nodaļā, sadaļā, tātad kā tas ir mainījis mūsu pozīciju līguma enerģetikas sadaļā. Paloma Lopes kundze nākošā goja grupas vārdā. Labrīt un paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ka esat norganizējuši šīs debatas. Es baidos, ka tas, ko esam ieguvuši caurskatāmības ziņā, ka to mēs eh, zaudējam attiecībā uz satura patiesumu. Nu, sniegšu šeit vienu piemēru, piemēram, mm, ISDS eh, komisija eh, publisko savu priekšlikumu pirms sarunām, it kā tas jau būtu kaut kāds liels sasniegums, bet nesaprot, ka jā, labi, to ir izstrādājuši prestiži juristi Eiropā, bet uh, tiesām būs eh, leģitīmas pilnvaras, eh, kuras parasti piedara parlamentiem. Tādas būs izmaiņas. Un eh, runājot, piemēram, par Volkswagen, es, ir bijuši emisiju standārtu atkārtos pārkāpumu, padomu komisija sanāca kopā, nāca klajā ar jaunu priekšlikumu un tā ir tāda kā posteriori validācija krāpšanai, kas jau notika. un tas grauj visu to regulējumu, kas jau mums ir. Tātad mēs šeit redzam šāda veida prakses institucionalizēšanu, un tā es eh, baidos. Ja mēs atstāsim tikai tehnisko ekspertu vai kaut kādu multinacionālu korporāciju rokās, tad mēs zaudēsim kontroli par šādiem jautājumiem, un viņiem tā tad būs eh, jārūpēs par regulējumu, par ko jārūpēs parlamentam. Manā valstī nesen tika uz laiku slēgti divi uzņēmumi - Maragan un Asero, un e, mani kolēģi no apvienotās karalists un Francijas noteikti varēs sniegt jums citus e, piemērus par to, e, kāda ir ietekme uz viņu valsts tērauda industriju. Šī komiteja pagājušā gadā prasīja veikt pētījumu, un tur tik norādīts, ka TTIP līgums principā radīs samazinājumu mūsu metālu ražošanā. Man ir tāda sajūta, ka Eiropas Savienība izliekas, ka finansēšana, infrastruktūra un citas lietas ASV kompensēs to zudumu, ko mēs izjutīsim šeit Eiropas Savienībā uzsvars tiek likts uz bankām un pakalpojumiem, manuprāt, tas pilnībā sagraus uh, mūsu ekonomisko uh, sistēmu. Nav ekonomika paredzēta šeit tīpa, tas nav labi. Mr. Schaffhauser, do you want to? Schaffhauser kungs, vai jūs ko vēlaties teikt? Oui, euh, président, je m'excuse, c'est les embouteillages. Jā, notvainojiet, nu, nokavējos, jo bija uh, sastrēgumi. Par tītipu. Vispirms jārunā par eh, jautājumu pēc būtības par suverenitātes jautājumu. Nu, atvainojiet, varbūt tas ir mans, uh, eh, filo, mana filozofa pieredze, kas man liek domāt par to. Suverenitāte tās ir tautas, un pat tie, kas ticēja dievišķās tiesības suverenitātei, kā svētais Tomā, uh, tad arī šī suverenitāte bija saistīta ar tautu. Šodien jūs gribat noslēgt nolīgumu kur, kuru vispār tautas nevēlas. Ja tagad būtu balsojums, referendums par tītip, jūs to arī redzētu rezultātos. Var uzdot arī jautājumu. Uh, Uh, vai ASV, ņemot vērā, ko saka Sanders un Trumps, vai viņi vispār grib šo tītību. Nu, kāda tad ir jūsu leģitimitāte, uz ko jūs balstāties, kāds ir pamatojums, kādēļ Eiropas līmenī jūs uh, mūs visus ie, ievelkat šajā līgumā? Vai jūs esat sev uzdevis šo jautājumu? Tad ir arī jautājumi vēl par starptautiskām tiesībām, par uh, nodevību, jo tas, ko jūs darāt tagad, tā ir absolūta nodevība, proti jūs pretīm tautu vēlmei vedat sarunas par līgumu un jūs mums to uzspiežat, vai jūsuprāt tas ir normāli, vai vēsture jums to piedos un pat, ja jums izdosies noslēgt jūsu šo nolīgumu, tad tas tā arī notiks. Tu jūs zināt, ka tā pietiek ar vienu mazu uh, um, ūdens pilīti, lai viss uh, sāktu plūst. Nu šeit uh, Eiropa tikai zaudē, un jūs to ļoti labi zināt, bet jūs mēģināt mūs pārliecināt par pretējo. Jūs nesat Eiropieši, kas vēl strādāt Eiropas tautu interesēs. Paldies! Thank you very much. Um, uh... Paldies! Benito Zulaga kungs.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 TTIP līgumu, vismaz par enerģētiku runājot par šo sadaļu, mēs uzskatām, ka tur ir runa par Eiropu, Eiropu vairāk iegūst fosilās degvielas, eksportē tātad no austrumiem uz rietumiem tas tiek eksportēts, mēs būvējam jaunas cauruļvadus, tātad notiek šī fosilā kurināmā plūsma uz rietumiem, tāda ir mūsu stratēģija. Kā jūs zinat un kā jūs esat arī pats teicis, ASV ir ļoti ieinteresēta tieši šajā Eh, jautājumu lokā. Tad man ir jautājums, kura, kuru līguma daļu jūs eh, ziedosiet, lai nodrošinātu eh, labāku piekļuvi gāzei un naftai no ASV? Man šķiet, ka uz to jūs mērķējat. Ir sociālās tiesības, publiskie pakalpojumi, lauksaimniecība un citas lietas, izcelsmes apzīmējumi, vai jūs to visu esat gatavi uh, ziedot un freking jautājums uh, ASV un Eiropas Savienībā. Šāda veida industrijas uh, uzsākšana, atvēršana, tas ļoti nopietni ietekmēs Eiropu, kā jūs zinat, un tāpēc man rodas jautājums uh, komisijai un sarunvešanas grupai, vai jūs domājat, ka būs kaut kāda ieguvuma attiecībā uz 2020. gada stratēģiju un atjaunīgiem resursiem, vai jūs domājat, ka tas kaut kādā veidā palīdzēs energoefektivitātes jomā? Paldies, Kofortkungs. Paldies priekšsādātāji, paldies komisijai par šo brīfingu. Esmu šeit zālē. Pavisam īsts jautājums, jo daudz labi jautājumi ir uzdot. Runājot par eh, sadaļu par eh, izēju materiāliem un enerģētiku, vai jūs varētu detalizētāk pastāstīt, kāds ir komisijas mērķis eh, šajā sadaļā? Man ir svarīgi, lai mums būtu laba sadarbība atjaunīgo energoresursu jomā un tāpat arī energoefektivitātē un tehnoloģiju pētniecības un attīstības jomā. Tās ir ļoti svarīgas jomas un, kā jūs zinat, runāt par atjaunīgiem energoresursiem ir limiti. ASV ir likumdošana, viņa aizsargā ASV tirgu, piemēram, ja tiek vēja ģeneratori jūrā izvietot, tad ka ASV pusi uzņēma šo jūsu priekšlikumu par eh, enerģētiku, īpaši zaļo enerģiju. Paldies! Arī es gribētu uzdot pāris jautājumus, jo arī jūtos atbildīgs par šo atzinumu. Mums ir desmitiem miljoni mazu un vidēju uzņēmumu Eiropas Savienībā, un kāda veida informācijas politika jūs ierosinat, lai informētu viņus eh, par to, ka šāds eh, līgums varētu tikt eh, noslēgts un ka tas varētu būt pozitīvs no konkurētspējas mūsu ekonomiskās nākotnes viedokļa. Un, ja otrs jautājums jauna sadaļa, ja tāda būs par enerģētiku, kādam vajadzētu būt tās saturam un kā lai palīdz pilnībā atvērt ASV tirgu enerģētikas tirzniecībā jo eh, viņi ir atcēluši 43 gadus ilgo eh, jaunaftas eksporta eh, aizliegumu. Kā jūs tad saskatāt to visu enerģētikas sektorā un kā palīdzēt Parīzes nolīgumam ar šādas sadaļas palīdzību? Nu, mums būtu nepieciešami vienlīdzīgi spēles noteikumi ar ASV, un mēs labi zinām, ka uh, mūsu um, emisijas samazināšanas mēķis, um, kā to saskaņot ar to, ko ASV solīs arī Parīzē. Paldies! Varbūt um, ar to laikam esam izsmēluši savus uh, jautājumus, un, uh, ja vien vēl kāds negrib izteikties, nu tad varam dot jums vārdu atbildēm. Uh, thank you, Mr. Chairman, uh, and thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par jautājumiem. Mhm. arī tādiem paziņojumiem no jūsu puses par MVU. Kā jūs zināt, mēs eh, MVU jautājumu tiešām uztveram ļoti nopietni, jo MVU galvenais ekonomiskais mugurkauls Eiropā ir arī īpaši MVU um, sadaļas uh, mūsu statotiskajos nolīgumos. Uh, nolīgumā ar ASV mēs uh, izveidojam tādu uh, kontaktpunktu sistēmu, mājaslapu sistēmu, caurspīdīgums tiks nodrošināts. Par to maksās ANO un ASV, par šo uh, noteikumu caurskatāmību, lai MBU tiešām dzīvi atvieglotu. Par Parīzes vienošanos un zaļo enerģiju kopumā. Te jāteic, ka jā, arī jo mēs pie tā strādājam, mēs iekļausim mūsu sadaļā, ko piedāvāsim ASV, uh, noteikums par atjaunojumiem enerģijas avotiem, enerģijas efektivitāti, sadarbību. Šie noteikumi būs visai daudz un plaši. Tad arī par šo hidraulisko sašķelšanu. Tīti pilnībā respektēs uh, dalību valstu brīvību, ja dalību valsts nevēlas šādu tehniku nekādā gadījumā uh, kompānijas, kas vēlas ar to nodarboties, ar, ar, te, ar tītību starpniecību, mm, nekādā gadījumā nevarēsiet tālāk par noteikumiem, kas ir spēkā dalību valstīs. Lūk, šie ir jautājumi, kas tieši attiecas uz zaļo enerģiju. Iespējams, ka kolēģis eh, vēl kaut ko papildinās par zaļo enerģiju. Tālāk par um, sašķidrināto dabas gāzi. Jā, jums ir taisnība. Eh, šīs. Uh, um, eh, Nācais aizliegums ir atcelts, bet attiecībā uz LNG sašķidrināto dabas gāzi problēmas vēl ir. Daudziem nav piekļuvis vispār tirdzniecības iespējām, un to mēs arī vēlamies risināt mūsu sadaļā, kādu mēs iesniegsim. Pilnībā varam piekrist arī tam, ka vispirms uh, ir jāparedz noteikumi, kas uh, atceļ esošos šķēršļus. Es nesaku, ka tā ir kāda problēma tieši ar enerģiju, bet ir uh, zināmas grūtības, bet tas ir arī ASV interesēs. Mēs vēlamies izvairīties, lai amerikāņu administrācija iejauktos uh, šajos noteikumos. Tālāk. Pirmie jautājumi bija par uh, to, vai es pateikšu kaut ko citu, nekā ko teica man kolēģi Inta komitejā Ja es gribētu kaut ko pateikt citu, tad varbūt jūs pēc tam mums pārmetīsiet, kā mēs jums sniedzam kaut kādu nepareizu informāciju un maldinām Eiropas parlamentu par šo middle game, end game, par šo sarunu stadiju. Nu, grūti pateikt, kur mēs esam. Tad, kad būs teksta priekšlikums par enerģiju, tad arī redzēsim cik tas viss ir sāpīgi un grūti amerikāņiem, un tad redzēsim, kāds būs darba grāfiks, lai mēs varētu progresēt. Es nedomāju, ka šeit ir kāds liels problēmas ar ASV tādējādi. Nedomāju, ka mums ir jāmaksā par šo daļu, kur mēs runājam par enerģijas efektivitāti, sadarbību un citu starpā, jā, aizmirst atbildēt, būs arī noteikumi par sadarbību programmām. Es nedomāju, ka mums uh, būtu te jāmaksā par šo vai jā, jāpiešķir kādas uh, koncesijas, piemēram, geogrāfisku izcelšanu jomā. Abām pusēm ir jābūt ieguvējām. Man nav pētījumi par šiem metāliem, uz ko atsaucās Lopezes kundze. Man būtu tiešām liela interesē iepazīties ar pētījumu. Šķiet, esmu atbildējis visiem jautājumiem. Varbūt kolēģis eh, vēl varēs kaut ko pateikt par eh, zaļo enerģiju lūdzu. Labs rīts visiem! Tātad, eh, kas attiecas tieši uz šīm sadaļām, mēs neesam vienojušies, labi, ar ASV vai vispār būs šāda sadaļa par zaļo enerģiju, bet ja būs šī vienošanās, tad uh, Šajā nodaļā jārunā par visu, ne tikai par gāzi un uh, naftu, bet arī par atjauniem enerģijas avotiem, enerģijas efektivitāti. Tās būs mūsu priekšlikums Tur būs vairāki noteikumi, kur ir runa par uh, tirsniecības investīcijām uh, enerģijas efektivitātē. Tad raudzēsim, vai mēs varēsim sadarboties arī standārtu jomā. Piedāvāsim arī noteikums par uh, piekļuvi atjaunamās enerģijas tīkliem. Viens no jūsu uzdotiem jautājumiem skatīsim, vai vai arī varam mazināt uh, tātad šos šķēršļus, arī lokāla rakstura subsīdijas un uh, par iespējām vispār izveidot uh, <coughs> šo elektroatrības stacijas un tam līdzīgi. Arī šie sadarbības komponenti ir iekļauti ne tikai šajā jomā, bet arī šajā. It's, uh, uh, the, the next round of... Un tagad tātad nākamais sarunu cikls notiks aprīļa beigās. Tad maijā varbūt vai jūnijā uzaicināsim komisijas pārstāvis, lai redzētu, kāds tad ir sarunu progress. Vai varat kaut ko pateikt par to, kad tas viss noslēgsies? nu, no komisijas perspektīvas, nu vairāk vai mazāk. Ir taču kaut kāds vispārīgais darba grafiks, nu labi, tas noteikti nebūs pēc nedēļām, mēnešiem, varbūt pēc gadiem. Vai varat kaut ko šai sakarā pateikt? Nu īsti man nav kristāla bumbas. Ja tas nebūs šogad, tad, kā jūs zināt, tad ASV ir nepieciešams ilgs laiks, lai sāktu darbu jauna administrācija. Ja mēs nenoslēgsim, nenoslēgsim šo nolīgumu šogad, es šaubos, ka tas būs nākamā gada sākumā. Bet, nu, tie ir tādi minējumi. Ja es būtu tiešām talantīgs minējumos, tad es darītu kādu citu darbu. ASV noslēdza brīvās tirdzniecības nolīgumu ar Austrumāzijas valstīm mēs neesam tik efektīvi no šīs perspektīvas kā citi atvērtajā tirzniecībā ar ASV, bet, nu, mēs, jā, vedam labākas sarunas. Ļoti lab, laba atbild noslēgumam. Liels paldies! Paldies par sniegto informāciju, godētie kolēģi, kā jūs zināt, pēc 20 minūtēm sāksies balsošana. Aicinu kolēģus, nu, 20 minūtes kaut kur uzkavēties, tiekamies desmitos. Balsosim! Uh, good morning, good morning, ladies and gentlemen. Labrīt, labrīt, dāmas un kungi, cienījamie kolēģi. Mēs esam, esam tik precīzi kā dzelzceļa stacija un sākam precīzi desmitos. Un pirmais uh, balsojums ir ITRE komitejas vice priekšsēdētāja ievēlēšana. Mums ir kvorums, mums ir vajadzīgi 17 deputāti. Un uh, un attiecīgi komitejas pārstāvjiem vai aizvietotājiem. Vispirms došu vārdu mūsu goja koordinātoram, kolēģim Selikjotis kungam. kurš iepazīstinās mūs ar kandidātu Jaramiru Kohličeku, kurš ir kandidāts uz trešā vice priekšsēdētāja posteni ITRE komitejā. Brītiņu, tūlīt visu noskaidrosim. Silikjotis kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Kaliček kungs ir uh, kolēģis, kas aizstāja mūsu otru kolēģi Jaroslavu, viņš ir no Čehijas, un mēs viņu uh, piedāvājam izvirzīt kā kandidātu uz trešā vicepriekšstādātāja amatu. Viņš šodien nevarēja būt šeit, jo viņam uh, bija citas tikšanās, un viņš ir kļuvis par kandidātu šo amatu tikai pirms ļoti īsa laika. Mēs nosūtījām vēstuli priekšsēdētājām, izskaidrojām visu procedūru. Paldies, esmu saņēmis divas vēstules. Vienu no ģenerālsekretāra, no goja ģenerālsekretāra, kas paskaidro, ka Kolčekungs ir kandidāts no goja grupas Un vēstule arī apstiprina, ka viņš ir devis piekrišanu šai iecelšanai, šai nominācijai. Un tad eh, diezgan gara vēstule no paša Jaromīra Holīčeka paša, kas ir adresēta man kā itras priekšsēdētājam par to, ka viņš nav spējis ierasties uz šo itra komitejas sēdi. Uh, un ne tādēļ, ka es pār zemu novērtētu šīs izvirzīšanas nozīmi, bet gada sākumā viņš vēl nezināja, kā viņš būs Eiropas parlamenta deputāts un kandidāts uz šo amatu, un līdz ar to viņa kalendārā jau bija uh, daži pasākumi un e, daži apsolījumi, kas bija jāpilda. Un viņš arī piezīmēja, ka esmu diezgan vecmodīgs un vēlētos izpildīt savus iepriekš dotos solījumus, un tas ir iemesls, kādēļ es nevarēšu apmeklēt itra komitejas sēdi rīt, nu to tas ir šodien. Viņš 23 gadus ir e, darbojies tērauda, stikla un porcelāna rūpniecībā. Tādēļ itre ir viņa īstais interešu loks. Tātad tāda ir viņa vēstule. Mans jautājums. Vai ir citi eh, kandidāti šim amatam? Neredzu. Tādā gadījumā, ja citu kandidātu nav, komiteja var turpināt ar ievēlēšanu aplaudējot. Thank you very much, colleague. Let us go. Congratulations to Mr. Un apsveicam kolēģi kungu. Viņš vakar šeit bija visu dienu klāt, tie, kas bija šeit, eh, noteikti viņu ievēroja, viņš bija ļoti aktīvs, eh, uzstājoties pār četriem, pieciem punktiem, viņš bija šeit tiešām visu dienu. Um, let me say, uh, our uh, second vote. Mūsu otrais eh, balss finansojums civilā globālā naviga satelīta navigācijas sistēma starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses un Korejas Republiku no otras puses. Vispirms mums ir jāveic pārbaudas balsojums un pēc tam viens personālais balsojums, tas ir balsojums saskaņā ar 50. punkta pirmo punktu, kas ir vienkāršotā procedūra. Tātad vispirms pārbaudām balsošanas sistēmu. Jautājums, vai esat gatavi lieldienām? Par to jums tagad jābalso. Sākam balsot. Ok, the vote is closed. Beidzam balsot. Es neredzu rezultātu. Most of them are ready. The rest will stay. The... Nu jā, vairākums ir gatavi, bet pārējie laikam dzīvosies pa Eiropas parlamentu visas brīvdienas. Labi, tagad elektroniskais balsojums. Par normatīvās rezolūcijas projektu. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. rezolūcijas eh, projekts pieņemts. Līdz ar to arī elektroniskais balsojums šodien ir beidzies. Šķiet, ka visīsākais balsojums eh, mūsu komitejas vēsturē. Jūs jūtaties vīlušies. Nu, bet es tur neko nevaru darīt. Tagad nākošais darba kārtības punkts. izmas efektīva emisiju uh, samazināšana un investīcijas uh, zem oglekļa indust, uh, industrijā, ETS respektīvi. Kā jūs zināt, tad ETS mums ir ļoti svarīga tēma, bet es aicinātu visus kolēģus, kas pašlaik pamet zāli izdarīt to pēc iespējas ātrāk. Tādēļ lūdzu arī pametiet zāli bez diskusijām. Cienījamie kolēģi, nu lūdzu. Please finish. Oh, my goodness. Okay. Okay. Thank you. Thank you. So, uh, ETS is an important subject for each. ETS ir ļoti svarīga tēma mūsu komitejai, un mums ir iespēja apmainīties ar viedokļiem ar komisiju. Un sāksim ar komisijas prezentāciju. Uh, komisiju pārstāv ģenerāla direktorātam direktora vietnieks. Jā, Envi komiteja ir uh, atbildīgā komiteja, bet mēs esam iesaistīti saskaņā ar 54. reglamenta pāntu. Un šeit mēs gribam runāt par uh, oglekļa uh, noplūdēm un to, kā mūsu industrija var izdzīvot uh, oglekļa oglekļa izmešu industrijām aizejot no Eiropas. Kā mums tas noturēt? Tā kā mums šeit ir daudz atbildību, un es domāju, tā ir ļoti svarīga diskusija. Ģenerāldirektora kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Un labrīt visiem! Esmu priecīgs atklāt eh, šīs debates, saka Delbeks kungs. Eh, cik tālu esam tikuši ar klimatu pārmaiņām? Esam vienojušies Parīzē. Tas ir eh, vēsturisks brīdis, un visa pasaule ir pievienojusies šiem pūliņiem. Tas ir ļoti svarīgi, ka ne tikai mēs, bet arī jaunās ekonomikas un ASV Eh, visi pievienojas eh, šiem te centieniem tik galā ar um, klimata pārmaiņām. Un mums ir mērķis eh, sasniegt šo sam, nepieļaut paaugstinājumu. Un, kas attiec uz ETS, tad galvenais, kas ir jauns Parīzes nolīgumā, ir tas, ka visām valstīm bija jāiesniedz savi politikas plāni Un nu, tas ir kaut kas jauns. Mums ir daudz informācijas par enerģētiku, eh, oglekļa izmešu samazinājumiem un tā tālāk, bet ja mēs runājam par oglekļa cenas noteikšanu, tad ļoti daudzas valstis plāno ETS līdzīgas sistēmas vai kreditēšanas eh, sistēmas. Un tāda sistēma, kāda ir mums Eiropā, šobrīd tiek veidota uh, arī Ķīnā un globālajā asamblējā. Uh, Ķīnas prezidents paziņoja, ka viņi balsos par tiesību aktu, kas līdz 20. gadam viņi izveidos uh, oglekļa tirgu, kas būs divreiz lielāks vai pat vēl lielāks nekā Eiropas tirgus. Tātad, lūk, šie te oglekļa emisiju pārnes eh, jautājumi arī ir ārkārtīgi svarīgi. Un kādi eh, bija šie svarīgākie secinājumi 2014. gadā, kad tikās valstu valdību vadītāji? Kad eh, tika pieņemta vienošanās veikt samazinājumu pa 40% līdz 40. gadam, un e, tika izlīdzināta tātad e, šī te centieni, kas ir jāveic lielajiem e, izmešu radītājiem un um, <clears throat> mazajiem. Un viss jāuzņem kā vienota pakotne, un tas ir tas, par ko vienojas valsts un valdību vadītāji. ETS mērķi, kā jūs zināt, ir 40 12,3% balstoties uz 2005. gadu, un izsoļu daļa paliks stabila 57%. Tas ir svarīgs politikas elements, ņemot vērā tos centienus, ko veic valstu uh, vadītāji. Un ko vēl valstu vadītāji teikuši? Brīvu piešķīrumu sistēmu, lai tiktu galā ar emisiju pārnes šai sistēmai būtu jāturpinās. Un, jebkurā gadījumā, grozījumi likumdošanā izbeigs pašreizējo sistēmu 25. gadā. Tas ir svarīgs uh, punkts, jo tas, kā sistēma turpinās darbosies, uh, ņemot vērā uh, Eh, izsolēs eh, pārdodamo mm, daļu 57% un eh, kas notiks ar pārējo daļu. Ir radīts arī finansējums, lai stimulētu inovācijas, lai modernizētu enerģētikas sektoru un lai veicinātu modernizāciju valstīs ar mm, zemākiem uh, Eh, ienākumiem, eh, kas ir pazīstams kā 10C pants. Is a benchmark per product. The production Uh, ražošana ir ārkārtīgi svarīga un ir svarīgi ieņemt vērā uh, karb, uh, tātad oglekļa emisijas koeficientu, nosakot kvotu cenas. Un te ir svarīgs tas, šis te korekcijas faktors. Un priekšlikumā tas ir atspoguļots. Šis pārsektoru korekcijas eh, koeficients netiks eh, ieviests. Mēs organizēsim tehnisku semināru, kas drīz tiks pārraidīts internetā, un mēs konsultēsimies ar uh, tirgus pārstāvjiem, lai uzzinātu, uh, Eh, kāda šim koeficientam varētu būt loma. Un ir svarīgi, lai mēs pieņemtu labus lēmumus eh, par eh, atskaites punktiem. Nu, kas ir atskaites punkts? Tā tad, cik CO2 jūs varat emitēt uz vienu produkcijas vienību. Mēs zinām, ka, protams, līdz 30. gadam uh, notiks tehniska, tehnoloģiska attīstība, un tāpēc uh, mūsu priekšlikums ir tāds, ka mums būs apmēram 1%, 1 attīstības, kas tiks piemērots uh, eh, izējas punktu precizēšanai, lai mēs uh, varētu rīkoties šajā 1,5% eh, kategorijā. Kādas ir priekšrocības šādai pieejai? Jūs pieņemat likumdošanu un visi uh, rūpniecības da, uh, dalībnieki zinās, kurā kategorijā viņi atrodas un uz kādu relokācijas apmēru viņi uh, var, uh, ar kādu relokācijas apmēru viņi var rēķināties. Tas dod pārliecību par nākotni. Uh, Daži uzskata, ka benchmarkus vajadzētu tagad pārskatīt, bet, eh, bet mums ir būtu ļoti rūpīgi jāiz, jāizsver tas, lai varētu atbalstīt inovācijas, izmainot, izmantojot līmeņa atzīmju atjaunināšanu un agrāk eh, daudz šīs lietas tika izlēmts caur komitoloģiju, bet, eh, bet tagad ar labāku likumdošanu mēs esam eh, apņēmības pilni uzlabot likumdošanu, un kas attiec uz līmeņa atzīmēm, tad 1% gadā vidēji varētu notikt tātad šīs te korekcijas, un 20. gadā droši vien būs panākts progress tehnoloģija attīstībā. Otrs elements ir labāka saskaņošana ar uh, izmaiņām ražošanā, lai būtu īsāki piešķiršanas uh, cikli, uh, samazināta laika robežas un asimetriska pieeja. Mums var būt vairāk ražošanas, mazāk uh, piešķīrumi, bezmaksas piešķīrumi, piešķīrumi par maksu. Komisijai svarīgi izvairīties no nevajadzīgas birokrātijas, jo ir e, tādi, priekš, e, tādi priekšlikumi, kas rada ārkārtīgi daudz nevajadzīgas birokrātijas. Dalībvalstu komisijas līmenī, arī pašu uzņēmumu līmenī. Tā kā centieni samazināt mm, birokrātija ir Junkera komisijas e, galvenais uzdevums un tāpēc mēs mēģinām likumdošanu vienkāršot. Tālāk ir e, jaunu pienācēju rezerve, tātad, ja e, ir jaunas investīcijas, jauna ražošana, tad arī viņiem ir e, tiesības uz jauniem piešķīrumiem. Un visbeidzot, Emisiju pārnešu grupa. Uh, tie ir apmēram 50 sektori, 50 nozares un tas parāda to, vai jūs ietekmē emisiju pārnese un vai jūs ciešat no konkurences no tām pasaules daļām, kurās nav uh, likumdošanas pret um, oglekļa izmešiem un tas skar daudzus energoietilpīgus uh, sektorus, un zinām, ka 75% piešķirto kvotu nāk no cementa, ķīmiskās rūpniecības un tērauda ražošanas. Un uh, pārējais 15 galvenajiem sektoriem ir vienkāršojums, un uh, tas arī neļauj pārmērīgi daudz bezmaksas kvotu piešķirtu. Un ir identificēts, kuri ir um, riska zonā esoši uzņēmumi un kuri ir ar zemu risku. Un, uh, uzņēmumi ar augstu risku saņems 100% kvotu piešķīrumu, zemriska kompānijas 30%. ko nozīmē zemes risks, tas nozīmē iespēju uzņēmumam uh, cenā iekļaut daļu uh, no uh, cenas, ko viņi maksā par izmešu kvotām. Mm, nu, un jautājums ir, cik lielu daļu viņi var šādā veidā sev kompensēt. Un tieši tāpēc mēs pievērsīsimies tiem uzņēmumiem, kam ir liels risks, jo mēs negribam, lai uzņēmumu aizietu no Eiropas. Ne, ja mēs gribam, lai viņi strādātu šeit, mēs gribam, lai viņi darbotos inovatīvi un lai emisijas uh, kļūtu arvien mazākas uz katru uh, saražotās produkcijas vienību. Ja mums labi ies ar šo sarakstu, ražošanu un līmeņa atzīmēm, uh, tad mēs varēsim piemērot korekcijas koeficientu un tos arī izmantosim mūsu diskusijās ar uzņēmējiem. Oglekļa emisija pārnese, protams, ir viena daļa, un e, arī konkurence ar tām e, geogrāfiskajām atrašanās vietām, kur nav šāds stingrs likumdošanas bet inovācijas modernizācija arī ir ārkārtīgi svarīgs eh, stimuli investēt jaunās eh, tehnoloģijās. Un mēs piedāvājam trīs instrumentus, eh, jo valsts vadītāji uz to norādīja. Dalību valstīm ar zemākiem ienākumiem ir iespēja enerģētikas sektoram varētu lielu daudzumu kvotu piešķirt uh, par brīvu. Tā ir daļa no 10C panta. Tad ir izveidots inovāciju fonds, kas ir svarīgs mainīgais, ko uh, apspriežot tirgus stabilizācijas rezervi, uh, apspried Eiropas parlaments. Un tas skār 450 miljārdus kvotu, un ja uh, oglekļa cena nav pārāk augsta no 5 līdz 8 eiro, tad eh, jūs redzat, ka tas ir lielisks fonds privātai rūpniecībai, kas investē mazoglekļa uh, iekārtās un tehnoloģijās. Un kā es atceros par tirgus stabilitātes rezervi un diskusijām šajā komitejā, ļoti labi, ka mums eh, izdevās palielināt šos apmērus līdz 450 miljardiem. Un mm, īpašais eh, modernizācijas fonds eh, valstīm ar zemiem ienākumiem, kur uh, var izmantot uzņēmumu, mazie un vidējie uzņēmumi, tas ir 310 miljoni kvotas, arī ir daudz naudas. Innovation Fund, um, it's not only the size. Un te ir runa ne tikai par apjomu, bet arī to, kā mēs turpināsim veicināt investīcijas mazoglekļu tehnoloģijās, vai mēs liksim uh, uzsvaru uz revolucionārām tehnoloģijām vai uz uh, investīciju aktivizēšanu. Nu, piemēram, var rasties kāda jaunu tehnoloģiju, revolucionāru tehnoloģiju, kā saržot tēraudu, nemitējot daudz oglekļa. Vai arī investēsim, piemēram, ātrās elektroauto uzlādēšanas uh, tīklu visā Eiropas Savienībā. Eh, tātad gan tā, gan tā varēs izmantot eh, šo te fondu līdzekļus. Modernizācijas fonds savukārt, nu, tātad tas bija inovācijas fonds, tas ir visām dalībvalstīm. Modernizācijas fonds ir dalībvalstīm ar mazākiem ienākumiem un un galvenie pieprasījumi nāk no tām valstīm, kas negūs labumu no šī fonda, bet kas grib redzēt caurskatām procedūru par to, kā šis fonds tiks iedarbināts. Ko komisija liek priekšā? Nenoteiktu veto nec komisijai, nec kādam citam, bet veidot vairākuma procedūru un iesaistīt EIB šajā modernizācijas fondā. Un trešais ir elements ir desmit cēpāns. Tā ir vissvarīgākā stimulu sistēma Un tā ir uh, kvotu piešķiršana bez maksas enerģētikas sektoram uh, valstīs ar zemākiem ienākumiem. Mēs runājam par miljardiem eiro. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mums būtu konkurētspējīga procedūra, kas pilnībā respektē valsts atbalsta normas. Un tieši tādēļ uh, komisija ir piedāvājusi uh, konkursa procedūru, kas būs uz tirgu vērsta caurskatāma procedūra. Tas viss saistās ar enerģētikas savienības eh, veidošanu un laba eh, tirgus veidošanu elektroenerģijas. Vēlos iedzināties detaļās, bet eh, tomēr runāt pietiekoši detalizēti ņemot vērā, ka divi galvenie pīlāri ir ogļu emisiju pārnese, un svarīgi ir, kā mūsu uzņēmumu jūtas pasaules tirgu, no otras puses ir jāstimulē investīcijas inovācijās. Lielas paldies! Much, paldies, ģenerāldirektor kungs, par jūsu ievadu uzrunu. Un jūs tik tiešām varējāt izskaidrot ļoti daudz svarīgas uh, pozīcijas mūsu ETS dosijai gribētu dot vārdu mūsu referentam Federlai kungam, kurš arī sniegs savu atzinumu šajā jautājumā. Paldies priekšsēdētāji, paldies Delbeker kungam, paldies, ka esat vēlreiz mūsu vidū. Strādājot pie šī ETS dosie, gribētu pirmkārt pateikties ēnu referentiem un mūsu darbiniekiem. Un jāsaka, jā, viņus varbūt vairāk redz kā savus ģimenes locekļus šobrīd strādājot pie šī jautājuma. Strādājam ar astoņu dalību valstu pārstāvjiem no 20 um, rūpniecības sektoriem, nevalstiskām organizācijām, domnīcām un energosektoru. Šo pēcpusdienu mēs arī turpināsim darbu un dziļāk aplūkosim oglekļa emisiju pārneses jautājumu. Uh, esmu teicies arī ar Polijas uh, energo, enerģētikas ministru un esmu braucis uh, uz apvienoto karalistu runāt par šo jautājumu. Es sāku izstrādāt atzinumu. Viss materiāls, ko esam saņēmuši, gan rakstiski, gan e-pasta formā no dažādām iesaistītajām pusēm, Šis atzinums tiks pārunāts šajā komitejā 23. aprīlī. Grozījums varēs iesniegt līdz 23. maijā. Pēc eh, vasaras mēs eh, sāksim eh, strādāt pie kompromisiem. Itrē balsošana notiks kā plānots, kā plānots cerams 13. oktobrī, kas ir apmēram divus mēnešus pirms Senvī komitejas. Mēs visi zinām, ka Itre komitejai nav mm, tā labākā darbības vēsture šajā sasaukumā. Komitejā bija negatīvs balsojums arī par energodrošības ziņojumu un par vēl citu jautājumu. Un, uh, Šoreiz mums ir jāgūst pozitīvs rezultāts. Es darīšu vislabāko, lai panāktu labu, stabilu, plašu kompromisu un, lai tas būtu iespējams, es gribētu aicināt jūs visus šajā komitejā, kurus interesē šis dosie, lūdzu, esiet aktīvi jau saulēcīgi un atcerieties, ka manas durvis vienmēr ir atvērtas visiem kolēģiem, neatkarīgi no jūsu politiskās grupas eh, piedarības. ITRE komiteja ir ļoti svarīga, īpaši eh, raugoties uz nozari, bet galu galā ir jāpanāk arī vairākuma atbalsts šeit parlamentā, tāpēc es ar prieku gribētu teikt, ka mums ir laba cieša sadarbība ar NV komitejas referentu Ian Duncan. Tāpat es apmeklēju visas NV ēnu referentu sanāksmes, lai varētu uzklausīt, dzirdēt informāciju un uzdot e, jautājumus. Un gal galā viss e, nonākt pie tam, vai mums izdosies iesaistīt visas komitejas, lai nonāktu pie tāda laba līdzsvara starp uh, vīdi un uh, industriālām interesēm. Par atzinumu. Pirmkārt, pateicoties mūsu uh, priekšstādātāju neatlaidīgai darbībai, mums ir spēcīga pozīcija par šo dosjē mūsu komitejā, kas jau ir solis uz priekšu. Mums ir um, kopīgas kompetences ar NV ļoti svarīgās daļās par brīvām kvotām un uh, oglekļa pārnesi, modernizācijas fondu un arī opciju uh, brīvām kvotām energosektoru modernizēšanai, vai arī, kā mēs sakam, TEN-C. Tā tad uh, fokusēšos uz uh, šiem elementiem un uh, uh, tie arī būs centrālie jautājumi atzinumā, kaut gan mums būs, protams, jārisina arī citus jautājumus. Pirmkārtām šie brīvie piešķīrumi, brīvās kvotas un uh, oglekļa pārnese. Nepieciešams panākt uh, izmaksu ziņā efektīvu emisiju samazinājumu, saglabājot uh, konkurēt spēju um, Eiropas nozarēm, kuras saskars ar vislielāko konkurenci. Kvotu izsole, tam būs jābūt galvenam mehānismam, bet tāpat laikā jāsaglabā arī brīva kvotu iespēja kā aizņēmuma vispārējai regulācijai, lai novērstu ogleklemsību pārnes. Kā es to saprotu šobrīd? Mums būs fiksēts kvotu skaits, ko noteiks komisijas priekšlikums. Tad šīs kvotas netiks izdalītas visiem industrijas sektoriem, un tāpēc mums būs ļoti smagas izvēles jāizdara šeit komitejā. Uh, brīvo kvotu elementi ir ļoti cieši saistīti savstarpēji. Es gribētu izstrādāt pakotni par dažādiem elementiem, eh, kuru sitre spēja reāli ietekmēt. Es gribētu, lai tie, kas darbojas labāk, būtu labāk atalgoti. Tas nozīmē, ka es gribu izveidot eh, brīvu kvotu sistēmu, lai minimizētu eh, starpsektoru korekcijas faktoru piemērošanu, jo tas ir tāds nejēdzīgs instruments, nejūtīgs attiecībā uz to, vai uņēmums darbojas labi vai vismazāk efektīvai sektorā. Uh, Eh, brīvo kvotu noteikumiem jābūt reāliem, jāsniedz stimuli nepārtrauktiem uzlabojumiem un jānodrošina pilnīgs atbalsts visiem sektoriem, kur ir paļauti oglekļa pārneses eh, riskam. Un papildus tam jāsaka, ka mēs eh, nedrīkstam pārāk sarežģīt arī šo sistēmu. Par inovāciju fondu ETS ir jābūt spēcīgam instrumentam, lai samazinātu emisijas, ja tehnoloģija palīdzība atbalstīt šādas tehnoloģijas un inovācijas, pozitīvi vērtē komisijas priekšlikuma uh, paplašināt uh, tvērumu, iekļaujot mazogļu inovācijas industriālajā sektorā un iespējas saņemt uh, projektu finansējumu saulēcīgi jau procesā balstoties uz uh, sasniegumiem, lai veicinātu inovācijas un uh, labāku emisiju samazinājumu, kas nepieciešams Eiropas Savienības ilgtermiņa mēķiem 80-95% emisiju samazinājums līdz 50 gadam, nepieciešams spēcīgs inovāciju fonds, kurš eh, ļaus līdzsvarot arī privātās investīcijas un eh, ļaus izstrādāt inovatīvas vai industriālās tehnoloģijas. Tāpat jāpanāk, lai eh, fonds netiktu pārmērīgi sarežģīts un lai nozara reāli izstrādātu tos izmantot līdzekļus. Trešām kārtām modernizācijas fonds vai šis TNC, tā tad um, Un pārējais brīvo kvotu piešķirumam industrijas sektoram ir jānodrošina, lai šie resursi tiktu izmantoti reāls investīcijas, modernizēt energo sektoru, desmit dalībvalstīs mazākiem ieņēmumiem. Runājot par ilgtermiņu klimatu mērķiem Eiropas Savienībā un tāpat laikā, protams, arī respektēju nacionālās prioritātes caurskatāmību būs ļoti svarīga. Es tūliņ arī beigšu sakrunātājs. Runājot par modernizācijas fondu, nepieciešams panākt līdzsvaru starp dažādiem uh, dažādām lomām, eh, investīciju banku komisiju, dalībvalstīm un eh, mans pēdējais punkts pirms es noslēdzu. Notiek diskusijas par to, kā mums vajadzētu eh, rīkoties pēc Parīzes. Tas ir ļoti svarīgi, saka, saka referents. Priekšādātājs saka, jums vēl ir daži vārdi vēl izteikties beigās. Labi, tad es pastāstīšu par Parīzes beigās. Labi, paldies, saka priekšsēdētājs. Jums būs iespēja vēl pēc šīm diskusijām pateikt dažus vārdus. Mūsu kolēģis no, kolēģis no Enu komitejas Jens Dankans būs klāt, es tā cerēju, jo viņš, viņam ir visu laiku arī konstants kontakts ar mūsu komiteju, bet viņš nevar ierasties, bet varbūt kāds cits no ECR varbūt varētu. Uh, pārliecināti pastāstīt viņiem par šiem mūsu svarīgiem jautājumiem. Un tagad tautas partija Delāngas kundze. Paldies priekšsādātāji, un uh, man būtu gribējies dzirdēt, uh, kas uh, uh, referentam bija sakāms par pēc Parīzes situāciju, tā ka jūs tagad esat mūs tādā mm, spriedzes situācijā nolikuši, jo mums būtu interesanti zināt, kādas ir vispārējās debats nostājas, pirms mēs ķeramies pie visām detaļām un uh, dziļākām diskusijām šajā komitejā un īpaši arī NV, tā ka šis ir viens no pirmiem jautājumiem, kas mums ir jāatbild. Es gribētu pateikties Frederikam un viņa komandai par ļoti atvērtu darbu metodu, par to, ka esat organizējuši dažādas um, sanāksmes ar ēnu referentiem iesaistītām pusēm. Mums kā tāds partijas grupai mēs uzskatām, ka ETS, uh, protams, ir jautājums par, mums ir jāuzņems atbildība par savu planētu un nākošām paaudzēm. Tas ir strateģiski svarīgs jautājums un uzskatām, ka mums ETS eh, e jautājums un mūsu globālā pozīcija šajā globālajā kontekstā tā arī jāaplūko, un esam pārliecināti, ka ir sektori, un jūs to jau, to jūs minējāt, ir lieli emitenti, bet mēs, bet ir problēmas jau tādā ziņā, ka viņi tomēr ir divas, trīs reizes tīrāk ražotāji nekā paralēli uzņēmumi Ķīnā. Un uh, CO2 ne, izmeša varētu būt uh, negatīvi, ja mēs runājam par palielinājumu globālā kontekstā. Tāpat mēs, kā, lai kā mēs kā Eiropas Savienība, varam zaudēt uh, ļoti strateģiski svarīgs sektors uh, tērauds un arī es gribētu minēt mākslī, mm, augstnes mēslēm ražošanā. Šo sektoru zaudēšana būtu liela kļūda, un uh, Delbēk kungs, es piefiksēju jūsu teikto par to, kas notiek Ķīnā, bet mums ir uh, jāpanāk tas, lai mēs nezaudētu savu nozari. Es zinu, ka tas ir tikai, ne tikai ETS, bet arī konkurences jomā, bet būtība ir viena. Mēs nedrīkstam to zaudēt. Runājot par paredzēto samazinājumu emisijām, komitejas Eh, viens no uzdevumiem tas ir, un mēs uzskatām, ka šai ziņā un, lai tas notiktu, ir nepieciešama dažāda izmaiņa, dažādas izmaiņas komisijas priekšlikumā. Vairāk brīvo kvotu, brīvu piešķirto kvotu, un es te piekrītu Frederika teiktajam, tas būs nepieciešams dažos gadījumos, un vai arī labāk eh, pieskaņota darbība, lai pieskaņotos reālai eh, ražošanai. Mēs šobrīd meklējam iespējas, izskatām opcijas, skatāmies, kas būtu visviedāk un efektīvāk, bet galvenie elementi mums kā grupai šai sakarībā ir tas, ka mēs, protams, vēlamies risināt klimatisko izmaiņu jautājumu, tāpat laikā saglabāt Eiropas eh, industrijas pozīcijas pasaulē. Mēs gribam minimizēt oglekļa pārneses eh, ietekmi un eh, gribam veicināt inovācijas, un es uzskatu, un es to viņu beigšu, ka par inovācijām mēs neesam pietiekami uzmanības pievērsuši šim elementam. Un, ņemot vērā šīs komitejas mandātu, tam tiešām jāpievērš uzmanība. Viens jautājums komisijai, zinot, ka priekšlikums par ne ETS sektoriem sekos, ka ir uh, tāda spēcīga virzība iekļaut tos sektorus, kas nebija iekļauti. Tas varētu mums potenciāli dot zināmas iespējas ETS diskusijās. Eh, vai jūs saskatāt to visu kopā kā ar pakotni? Paldies, ak priekšādātājs. Gribu aicināt korēģus, eh, kas izskatās politisko grupu vārdā, izteikties neilgāk kā trīs minūtes. Martēn kungs, SND grupas vārdā. Paldies, priekšsādātāji. Katru reizi, kad e, ir runāt e, mana kārta, jūs man vienmēr sakat, ka ir jāsamazina, jāizsakās īsāk, un e, es saprotu, ka tas ir svarīgi, bet komisijas pārstāvs runāja 17 minūtes, nu es nerunāšu 17 minūtes, bet gribēšu pateikt to, ko gribu pateikt, un paldies par šīm debatēm. Es uzklausīju komisijas pārstāvi un gribētu teikt, mans pirmais komentārs, ka. E, ir tikai liels deklarācijas, neviens šo sistēmu jāsaka īpaši neievēro, un eh, es eh, neticu tam, ko es eh, redzu, kas notiek, un nedrīkst aizmirst, ka Eiropas Savienība nav vienīgā uz šīs zemes, un ir tādas lielas idejas, ka jāatzīst, jā, vajadzīgs ETS un jāiekļauj visi industriālie spēlētāji, bet jānodrošina vienlīdzīga attieksme, un tā tas nav šobrīd. Tātad daži konstatējumi un daži priekšlikumi attiecībā uz uh, ETS, jā, tas ir instruments, kas ir ticams, lai samazinātu CO2 izmešus, jā, tāds ir, bet tāpat laikā jāskatās, ka tas tomēr ir ierobežots, piemēram, transports, lauksaimniecība, visi neindustriālie sektori un ko tad iedarīs, lai samazinātu CO2 emi, um, siltumnīca efektu gāžu emisijas. Jā, jānosaka šī oglekļa cena, lai dotu signāls, vēstījums arī investīcijām, bet redzam arī, ka šim iepriekšējiem periodam nav bijis nekāda loma, jo mēs redzam, ka CO2 tonnas uh, cena uh, svārstās ap 5 eiro. Un uh, tas galīgi nav stimulējoši investīcijām, un neskatoties uz to, ka ir tā, kas stājusies spēkā, uh, rezerve netiek uh, paredzētas un cena virs 25 eiro, uh, un tas galīgi nav stimuls uh, CO2 oglekļa sam izmešu samazināšanai. Un jautājums, ko gribu uzdot. Uh, Kā būtu ar šīs cenas paaugstināšanu nu, un varbūt eh, jūs zināt, ka Francija ir nākusi klajā ar savu obliku koridoru ideju, kas man šķiet tāds interesants eh, risinājums, ko vajadzētu paskatīt. Tālāk, kā stimulēt tirgus dalībniekus veikt nepieciešamās investīcijas, lai nodrošinātu tīras un atbilstošas instalācijas. Mēs esam izgājuši tādu pārlieku, derīgu kvotu piešķiršanas periodu un uh, Pat ja šobrīd neesam konstatējuši emisiju pārvirzes, eh, nevar teikt, ka tas viss būtu ļoti nācis par labu investīcijām, jo, ja mēs skatāmies eh, eh, industriālajos sektoros, gandrīz gribu teikt, ka tie, kas saka, ka ir samazinājuši CO2 emisijas, tas nav panākts. Nav panākts uzlabojot investīcijas, tehnoloģijas Tātad mums ir jābūt pracīz, prasīgākiem izstrādājot kvotas, kvotas piešķīrams dalību valstīm, to es atbalstu un jāizvairās no tā, lai šīs kvotas tiktu monetarizētas, kāds ir bijis agrāk, ir nepieciešams piesaistīt globalizācijas fondu, jābūt ļoti uzmanīgiem, lai varētu nodrošināt šo pārēju. Bet jūs jau zinat man viedokli. Uh, un tas jau ir teikts iepriekš, ka ETS, es zinu, ka priekšsēdētājs, jā, tuliņās jau man atņems vārdu, bet vēl divas sekundes. Un ir žēl, ka jūs runājat par dekarbonizāciju un tāpat laikā liekat ražot arvien vairāk eh, CO2 izmešas un gribu noslēgt, jā. Es eh, Domāju, ka visiem ražotājiem ir jābūt uz vienādiem eh, nosacījumiem, bet ir nepieciešama taisnīga attieksme pret tiem reģioniem, kas cieši visvairāk, jo tie arī cieši visvairāk globalizācijas eh, rezultātā. Fokskungs ECR vārdā. Paldies, es eh, runāšu. Henkela kunga vārdā, kurš nevar būt šodien klāt, tā kā es ar jūs atļauju nolasīšu to runu, ko viņš man ies. Jāatzīst, ka Eiropas ETS sistēma nepietiek, lai risinātu klimatiskās izmaiņas un globālo sasilšanu, uh, lai uh, ir apšaubām tās efektivitāte. Eiropas Savienība ir samazinājusi savas emisijas, bet importēto emisiju apjoms ir palielinājies, uh, tāpēc, ka notiek emisiju pārnese un emisijas pārzvežās uz austrumiem. Klimatiskās izmaiņas ir globāla problēma, nepieciešama globāla risinājuma. Eiropas sistēma tāpēc nav pietiekama, jo tā ignorē globālo aspektu klimatiskajās izmaiņās un rada paradoksu. Uzņēmumi, kas emitē visvairāk, sanā, saņem lielākos izņēmumus un atlaides, lai izvairītos no emisiju pārnes riska un ir konkurēt uh, spējas neizdevīgāk pozīcijā. Tāpat laikā ETS joprojām ir labākais uz tirgu balstītais instruments Eiropas Savienībai, tāpēc ir jārāda piemērs, bet jācenšas uh, savienot savu oglekļu tirgu ar citiem, integrēt Eiropas Savienības sistēmas, uh, Austrālijas, Šveices, Korejas sistēmās, par kurām arī šobrīd ir runa. Veiksmīgs rezultāts noteikti ģenerētu atspērienu punktu un nodrošinātu labāku tirgu integrāciju starptautiskā mērogā. Lai ETS darbotos, ir kāda veida publiska intervencija jāierobežo, tas pozitīvi ietekmētu cenas, kas būtu pozitīva tendence, ņemot vērā to, ka pašreizējā CO2 cena ir pārāk zema. Uh, Tāpat par sektoru ierosina, ierobežošanu šajā oglekļa izmešu sarakstā nepieciešams uh, līdzsvarot šos ierobežojumus un uh, jās, jāsavieno arī sektors, uh, kas ir CO2 izmešu ķēdes dažādos posmos. Mēs bieži vien atstājam novārtā konkurences un arī citi, teiksim, gāzes ražotāji arī to apsvēršanu būtu saprātīgi. Runājot par inovāciju fondu, uzņēmumi tiem eh, bieži vien netrūkst eh, investīciju, bet investīcija prioritāte varbūt nav ekoinvestīcijas fondam, tāpēc jābūt apro, ierobežotam un eh, jāstrādā eko nišā, lai atbalstītu attiecīgus biznesa modeļus. Komisārs arī nāca klajā ar ideju izveidot Eiropas inovāciju padomi, Ja tā tiktu izveidota, tad jautājums būtu, kā šīs divas struktūras saistītos plašākā inovāciju darba kārtība Eiropas Savienībā priekšsādātāji. Tie ir Henkelkunga komentāri, un ja es priekšsātu piebilst vienu manu komentāru, un tas ir sekojošs. Mēs šodien jau dzirdējām par līmeņa zīmu sistēmu, kura nozīmē, ka 1% efektivitātes uzlabojums būtu katru gadu. Uh, kā tas ietekmētu nedaudz mazāk konkurētspējīgas e, nozars Eiropas Savienībā, kuras tāpat laikā ir daudz efektīvākas nekā to konkurenti Ķīnā un citās valstīs. Un e, man ir bail, ka tas, e, ko mēs darām tāpat laikā, kad mēs izslēdzam vismazāk efektīvos 25%, nesoties, vai tas būtu cementražošana, tērauda ražošana, kādas rafinērijas vai kas, Neto rezultāts ir tāds, ka mazāk efektīvie ražotāji Eiropā joprojām ir efektīvāka nekā mūsu konkurenti citos kontinentos, un tas radīs oglekļa emisiju pārnes. Paldies! Eriksona kungs zaļo grupas vārdā. Paldies priekšstādātāji! ir skaidri redzams, ka ETS nav darbojusies, kā bija paredzēts, un iemesls, kāpēc CO2 emisijas ir samazinājušās, tas ir vairāk ekonomiskās krīzes, eh, ne ETS sistēmai pateicoties. Es eh, saskatu daudz trūkums pašreizajā sistēmā, un ETS in stimuli investīcijām un modernizācijā ir ļoti zemi vai arī pat iet nepareizā virzienā, un tā ir būtiskākā problēma. Man ir trīs eh, komentāri par eh, brīvajām eh, kvotām, bezmaksas kvotām. Problēma ir tāda, ka daudzi uzņēmumi ir saņēmuši vairāk kvotas, nekā viņiem ir nepieciešams ražošana bieži vien ir mazākā apjomā nekā viņi ir saņēmuši kvotas, un tur kaut kas ir jāmaina. Mums eh, jāatbalsta vairāk reāla ražošana un eh, jārūpējas par reāliem eh, emisiju pārneses riskiem, tā vietā, lai šādā veidā formāli veiktu procedūru. Domāju, ka mums ir varbūt eh, jāpāriet uz pieeju, ko Lielbritānija arī šobrīd veicina. Tālāk netie, netiešās oglekļa izmaksas arī tā ir problēma manā skatījumā. Tātad tā ir sistēma, kuras ietvaros dalībvalsts var kompensēt augstas elektrības cenas ETS eh, e rezultātā. Šī sistēma, manuprāt, nav loģiska. Uh, kā to paredz Eiropas Savienības tiesība akti, patērētājiem jāspēj izvēlēties starp dažādiem enerģētikas, enerģi, ener, elektrības piegādātājiem, un tad viņi var uh, domāt, paši izlemt, vai iegādāties elektrību no tīrāka ražotāja vai no piesārņojošāka, un tirgus cenas, kā mēs zinām, tiek noteikts balstoties uz pieprasījuma un piedāvājuma principu, nepalstoties uz izmaksām. Tas eh, rāda tirgus kropļojums, jo ir uzņēmumi, kuri saņem kompensācijas uh, uz nepareiziem pamatiem un citi. Nē, tad reizēm ir pretējs rezultāts. Tas, kuram tas ir nepieciešams, neceņem kompensāciju, un kuram nav vajadzīgs, tas saņem kompensāciju, jo viņi dzīvo, uh, teiksim, uh, valstī ar augstāku labklājības līmeni un, attiecīgi, saņemot kompensāciju. Tātad Trešais komentārs. Diemžēl komisija šajā gadījumā iet tā virzienā, ka visiem jāsaņem kompensācijas balstoties eh, uz eh, tādu neatbilstošu pamatojumu. Tālāk, energosektora pāreja un modernizācija. Lielākā finanšu resursu daļa pašreizējā sistēmā, ETS investīciju sistēmā, nāk no eh, TNC. Tas ļauj uh, energosektoram centrālās un austruma Eiropas valstīs saņem brīvas kvotas, lai finansētu uh, tīrāku ražošanu un energo uh, resursu dažādošanu. Es domāju, ka tā ir liela problēma, jo tiek saņemti stimuli, lai saglabātu akmeņogļu izmantošanu Polijā un ir tīpaši citās e, Austrum Eiropas valstīs. Tiek runātājs pārtraukts, Likjotis kungs no goja grupas. Grib. Νομίζω ότι είναι κατανοητός όλων μας. Paldies. Es domāju, ka mēs visi saprotam, ka ir jāmaina tā sistēma, taču tā kā piedāvā sadalīt ETS sistēmu komisija, tā vietā, lai būtu šis primārais mērķis emisiju samazinājums, diemžēl komisija mēģina palielināt Eiropas Savienības konkurētspēju un eh, brīvi piešķīrumi tiek paredzēti industrijai, eh, tām kompānijām, kuras vēlas pamest Eiropas Savienību. Mēs goe nevēlamies šādu sistēmu, kas eh, palīdzētu atbā lielajām kompānijām palielināt viņu pēļņu. Viņi tieši šīs kompānijas rada lielākās problēmas klimata izmaiņās mēs nevaram atbalstīt attīstītās valstis, kas nodarītu kaitējumu jaunatīstības valstīm atsaucas indikātori, sistēmu eh, modernizācija, tā jābūt primārai eh, vidas aizsardzības eh, sistēmai, ir jāatbalsta cilvēku dzīves standarti un jāņem vērā dalībvalstu specifikas vērā, mm, kā arī īpaši sarežģīta situācija dienvidos Eh, dienvidu valsts, kas saskars ar šausminošu krīzi, ekonomika recesijā, tas viss ir jāņem taču vērā. Tādējādi mums vajadzētu paredzēt spēcīgākus uh, pasākums uh, pret lielajiem piesārņotājiem. Dalību valstīm arī no um, sistēmas vajadzētu izņemt mazā, mazos piesārņotājs, kas nerada liels problēmas. Tādējādi es domāju, ka mēs varam aizsargāt īpaši mazus uzņēmumus, īpaši ģimenes uzņēmumus par valsts atbalstu. Nē, vajadzētu nekādu harmonizāciju, jo šādā gadījumā netiek ņemt vērā valstu specifiskā situācija. Valsts atbalstam ir jābūt valsts tiesībām, ņemot vērā valsts vajadzības. Tā vietā, lai būtu mētiski palielināt konkurētspēju atbalstīt lielās multinacionālās kompānijas. Šai sistēmai drīzāk vajadzētu veicināt inovācijas, izmaiņas, kas ņemtu vērā ekonomikas vajadzības, veicināt modernizāciju un so sabiedrības attīstību, kā arī mums centrā ir jānoliek cilvēku dzīves kvalitāte. Liels paldies! NF vārdā Kapelskundze. Jā, pozicinda. Paldies, priekšsēdētāji. Es vispirms vēlētos pateikties eh, referentam par eh, to, ka viņš ar tik augstu eh, profesionalitāti ir organizējis seminārus un iepazīstinājis mūs ar notikumu attīstību, par to, kas notiek, lai mēs varētu runāt šajā, par šo tēmu, par ETS e un turpināt darbu pie šīs tēmas bet eh, svarīgi ir ne tikai ETS, eh, e bet, piemēram, tas, ko mēs vakardien runājām par energoefektivitātes eh, direktīvu, un viss ir jāskat arī globālā kontekstā. Mēs tieši vakar runājām par rūpniecību, par to, ka ir svarīgi saglabāt konkurētspēju globālos apstākļos, apstākļos eh, bija arī Katainenkungs pie mums iedaries, runājām par energo ietilpīgām industrijām un tās konkurētspēju, eh, piemēram, tērauda ražošanu. Un eh, tas tiešām ir jādiskutē par šiem te jautājumiem, par eh, ļoti augstajām enerģētikas cenām, par darba spēku augstajām izmaksām Eiropā un par to, kā mēs varēsim sasniegt 20. Eh, gadam izvirzītos mērķus un tālāk Ķīnas rīts eh, darbības attiecībā uz cīņu ar piesārņojumu, ar normām, kas ir noteiktas, lai sasniegtu piesārņojumu ierobežošanā Un uh, atceramies, ka uh, šis te starptautiskais konteksts, eh, jaunatīstības valstis, attīstības ekonomikas un to pieaugušais radītais piesārņojums ir jāņem vērā. Tālāk mazoglekļa un uh, līmeņa atzīmes, kā tās izmērīt, kā uh, novērst oglekļa emisiju pārnesi, lai mūsu energoietilpīgās iestādes varētu labāk izturēt konkurenci ar uh, uzņēmiem citās valstīs un kā mēs varētu tomēr saglab saglabāt ražošanu vienlaicīgi noturot zemā līmenī uh, oglekļa izmaksas. Nu tad abi šie te fondi, ko jūs minējāt, inovācija fonds, modernizācijas eh, fonds, noteikti sniegs eh, ražotājiem vairāk stimulu par to, eh, tam, lai viņi ieviestu inovācijas, un mēs zinām, kā modernizācijas fonds ir pieejams desmit gadiem valstīm, kā tas ir paredzēts 10C pantā, un tas noteikti palīdzēs viņām efektivizēt savu ražošanu un izturēt, labāk izturēt konkurenci. You, uh, very much, madam. Um. Paldies. Sarakstā vēl ir 11 cilvēku, kur vēlas izteikties. Ēnu referentiem bija atvēlēts vairāk nekā 3 minūtes, 3,5 gandrīz. Par pārējiem kolēģiem. Uh, Aicinu aprobežoties ar diviem, divām minūtēm, citādi mēs nevarēsim visus uzklausīt. Rūbika kungs, lūdzu. Ja, recht herzlichen Dank. Äh, ich glaub... Jā, paldies priekšsēdētāji. Es domāju, ka prezentācija norādīja, ka uh, šī tēma ir ārkārtīgi svarīgi un ir uh, ļoti nepieciešams ietekmes izvērtējums. Mēs vēlamies samazināt izmešus par 20 pret, procentiem, bet mēs esam zaudējuši 8% ražošanas apjoma. Nu, ja mēs varētu orientēt ražošanu uz ilgspējīgu nākotnē vērstu ražošanu, tad tas būtu tas mērķis, kas būtu jāsniegt. Un mērķis, kas jāsniedz ir 2030. gadam, kas ir jānoform, ko mēs esam formulējuši par 30% samazinājumu. Eh, es domāju, tam visam ir eh, ļoti cieši sakars ar darba vietu saglabāšanu Eiropā. Uh, vienlaicīgi saglabājot rūpniecību un nodrošinot ilgspējīgu ražošanu. Ietekmes izvērtējums eh, no otras puses rāda, ka, lai gan jaunās eh, tehnoloģijas spēlē lielu lomu var radīt jaunas darba vietas, tomēr ir svarīgi uh, samazināt birokrātiskā, uh, birokrātijas izmaksas, jo uh, vajadzētu precīzi e, noskaidrot, kādas izmaksas e, tīri no administratīvā viedokļa rodas nacionālā līmenī, vietējā līmenī, arī globāla līmenī. Un tieši e, birokrātijas samazināšana ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Process par ir jāpadara pēc iespējas caurskatāms. Protams, ka CO2 samazināšana spēlē svarīgu lomu, un tas ir arī uh, Mm, finanšu jautājums, jo mēs importējam eh, fosilās enerģijas par eh, milzīgām summām. Paldies, Blanko Lupas kungs, liels paldies priekšsēdētājiem, liels paldies arī referentam par darbu. Es vēlējos tikai izteikt dažus komentārus par jūsu ziņojumu, jo īpaši, kas attiec uz nētiešo izmaksu kompensāciju nozerēm, kas attiecas uz eventuālām kompensācijām, lai noslēgtu tiešās izmaksas. Šīs kompensācijas nevajadzētu finansēt ar elektrības rēķinu starpniecību, kas nozīmīgākiem nu, patērētājiem ir arī jākoncentrējas uz uh, tiesībām, kas ir arī izsolītas. Par inovāciju te jā, jāizskata viss tehnoloģiskās iespējas, kopīgiem kritērijiem, atbalstiesīgumu pat, jā. Ja E, tiek noteikti visloģiskā ķēdēm jāfinansē pētniecības projekti, kā, kuriem ir arī liels potenciāls, lai varētu mazināt siltumnīca efekta gāžu emisijas. Tam ir arī komerciālā izdzīvot spēj tuvējā vai precīzi sakot vidējā termiņā jāfinansē arī viedo pilsētu projekti un tam līdzīgi Noslēgumā uzskatu, ka nevajadzētu arī samazināt tiesi, izsolīto tiesību procentu. Un... Paldies. Kariņkungs. Thank you very much, Chair. A, a couple of remarks. Paldies, daži komentāri. Lasot visus uh, materiālus no komisijas, ko esam saņēmuši, man ir viena problēma tāda, ka es īsti neredzu to, ko es sauktu par ietekmes novērtējumu, ko tas nozīmē, kāda būs sekus nodarbinātība Eiropā. Šaubu nav, ka mums ir nepieciešams samazināt siltumnīca efektu gāzes emisiju visā pasaulē, un tieši vēlos izcelt visā pasaulē. Kādu analīzi jūs varat sniegt par savu priekšlikumu, ko tas nozīmē tieši nodarbinātības jomā? Un otra lieta kā ar investīciju zaudējumiem. Jūs to saucat par tādu investīciju pārnesi, ne tā nav kompānija, kas pārmet Eiropu, bet kas investē ārpus Eiropas, lai neizplatītos Eiropā. Līdz ar to tas tiešām maksā ļoti dārgi zaudētajās iespējās. Man ir vēl viens jautājums, trešais. Latvija, piemēram. ļoti zaļa valsts, tikai 20% no mūsu emisijām ir ETS, 22% vidējās, um, no vidējiem rādītājiem, tātad šie, šīs emisijas. Vai mums būtu jākompensē izmaksas industrijai, lai šīs industrijas paliktu valstī? Taču būtu jābūt tā, ka, ja jūs pelnat no emisiju tirdzniecības, tad vajadzētu reinvestēt no jauna šo naudu, lai samazinātu emisijas citviet, piemēram, celtniecībā, transportā, lauksaimniecībā. Un tas tiešām ir ļoti saprātīgi, jo tas nozīmē jaunas darba vietas, piemēram, celtniecības sfērā, ieliekot jaunas logus un tam līdzīgi. Kā ir ar šo jautājumu? Tātad ietaupījumi ka, ko mēs gūstam no emisiju kvotām, varam reinvestēt, uh, lai samazinātu emisijas un nevis ietaupīt darba vietās. Tas ir nesaprātīgi. Tad kāda ir ietekme uz nodarbinātību? Paldies! Grifins kundze, paldies priekšsētāji! Paldies viesim! Tad jāpasaka ļoti skaidri. Šeit ir runa par niansēm, par uh, iesaistīto pušu uzklausīšanu. Es varu atbalstīt uh, Frederika izvēlēto inkluzīvo pieeju, un kā jau tas tika teikt, šī nav cīņa starp industrijām un vidi. Mēs attīstām ilgspējīgu nākotni nākamajām paudzēm aizsargājot arī mūsu uzņēmumu konkurētspēju. Mums ir jādara abi. Vēlos runāt par sistēmas darbību, par to, kā šo visu izmanto dalību valstis. Īpaši man satrauc tās, ka nav nekāda caurskatāmība par to, kā tērē dalību valstis ienākumus. Ja mēs vēlamies iet pareizā virzienā dalību valstīm, vajadzētu saņemt skaidrāks vadlīnijas, lai šī nav tikt izmantota klimata vajadzībām un ilgspējīgu darbu vietu izveidēji par šiem benchmarks un oglekļu pārnesi jābūt daudz mērķētākai pieejai. Šī sistēma pašlaik nebalstās uz datiem nepietiekami, tas rada neskaidrību un mūsumu. Jābūt adekvātai informācijai un datiem, nevajadzētu balstīties šiem benchmarkiem balstoties uz 8. gada datiem priekšsēdētāji šodien 17. mārts. Mm. Es sveicu visus svētā Patrika dienā. Atš, uh, eh, Mr. Š... Paldies. Šafhauser kungs. Ma première euh, remarque porte. Euh, Pirmais komentārs par komisiju. Jūs uzklausījāt dažādo politisko grupu kolēģus, dzirdējāt viņu kritiku. Es domāju, ka jūs neko neņemsiet vērā, jūs turpināsiet kā vienmēr, it kā nekas nebūtu bijis. Un tāds vienmēr ir. Vai nu jūs esat efektīvi, un tā ir katastrofa, vai arī nesat efektīvi, un arī tā ir katastrofa. Ja gribat būt saskanīgi, tad tomēr vajadzētu ņemt vērā Martēna kunga sacīto par uh, oglekļa pielāgošanu uz robežām. Ja jūs vēlaties būt efektīvi, tad nevajag tikai strādāt ar uzņēmumiem, kas uh, strādās citur un piesāņos vairāk, bet arī, kas attiecas uz jūras transportu, kas viens pats rada 50% no emisijām. Uh, CO2 gāzēm. Tātad ne tikai ar jūsu politiku jūs piespiežat cilvēkiem doties strādāt valstīm, kur viņi piesārņos vairāk, bet arī jau vēl transporta emisijas palielināsies. Problēma Eiropai, un esmu absolūti pārliecināts, jūs to nemainīsiet. Šodien problēma Eiropā ir komisija. Mēs nevaram strādāt demokrātiskā Eiropā, un es jau to teicu arī jūs kolēģim par TTIP. Tī, De Gauls redzēja Eiropu bez komisijas, un šodien mēs daudzi pārdomājam Eiropu bez komisiju. Jūs iznīcināt Eiropu, jūs neesat vainīgs, es saprotu, ka esat uz sliedēm un vienkārši turpināt ceļu, taču rezultātā tiek iznīcināts projekts, kuram vajadzēja būt brīnišķīgam, bet kas kļūst katastrofisks. Šī katastrofāls Eiropa, kurai mēs esam šeit, lai kalpotu. Paldies, Galnikas kungs!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 lielās gaidas, kādas bija eh, tērauda rūpniecībai attiecībā uz antidempinga procedūru, diemžēl tika pieviltas. Man ir jādodas atpakaļ uz eh, savu eh, dzimteni un uh, Eh, un nāksies viņiem tagad teikt, eh, kā tas būs ar šiem antidempinga pasākumiem. Mums ir skaidri jāzina, vai Eiropā pieaugs eh, energoresursu cenas vai nē. Komisija visu laiku kaut ko mm, tā kā mēģina darīt ar elektrības cenām un tā tālāk, bet mums vajag īstu savu skaidrību, vai tad pieaugs cenas vai nē. Mani kolēģi uh, saka, ka līmeņa atzīmes, ja benchmarks, uh, eh, net nav tādas, kādas varētu izpildīt pat vismodernākais eh, tērauda ražošanas uzņēmums Eiropā. Uh, Nu, tad vajadzētu izvēlēties tādas līmeņa atzīmes, kuras vismaz desmit eh, uzņēmumu attiecīgajā nozarē būtu spējīgi realizēt. Tad mani kolēģi no tērauda uzņēmiem apgalvo, ka jūsu lēmums sodīs tos, kas rašo vairāk. lai arī uh, no otras puses uh, Junker plānam būtu jānodrošina Eiropas reindustrializācija. Nu vai tad nākotnē tie, kas ražos vairāk, tiks sodīti par uh, to, ka ražo vairāk? Tālāk par inovāciju un modernizācijas fondu. Mani kolēģi, kas strādā, saka, ka mēs pat nevar, uh, nevaram pat cerēt piekļūt šim fondam. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe zwei kurze. Jā, paldies. Man divi komentāri, divi jautājumi. Vispirms runāt par šiem te uh, sektoriem, kuros notiek oglekļa emisija pārnese un šī sāraksta samazināšana līdz 15. Es domāju, ka vajadzētu uh, Eh, noskaidrot, kuriem tad eh, šiem, mm, kur šim, kurām šim nozarēm būtu jābūt. Un mums vajadzētu arī izsvērt, nu, kurai nozarei eh, iekļaušana šajā sarakstā būtu pozitīva, kuriem negatīva. Man par, pra, problemātisks liekas, liekas arī šī pieeja ar netiešajām izmaksām, kā tās tiek kompensētas un vai tad ienākumi no ETS nonāk eh, valsts budžetā. Šķiet, ka nav tāda vienota modeļa, kā ienākumi no ETS tiek izmantoti. Un tur ir eh, jānosaka vienāds tātad šis te minēta minimālais apjoms, minimāli ienākumi un jāvienojas par vienotu sistēmu. Arālu kungs, paldies! Nu jā, nu šodien tā kā iznāk, ka mums vairāk jādomā par vīdi un par uh, rūpniecību daudz nav jāstrauc. Un šodien mēs esam runājuši par eh, tērauda rūpniecību vakar arī dzen, un visiem šiem lēmumiem ir praktiska nozīme. Un mēs tā kā visu laiku sakām, ka mēs negribam apgrūtināt rūpniecību, bet nu tas viss izkūp gaisā, ja paskatās to, ko komisija piedāvā, tas ir fakts. Tas attiekties uz ķīmisko rūpniecību, tas attieksies uz tērauda rūpniecību. Un mēs katru dienu, kā policisti, eh, pa, politiķi runājam par to, ka ir nepieciešams darba vietas, bet, nu, šīs debatas, nu, par ko liecina? Uh, Mēs e, visu laiku atkārtojam, ka vēlamies e, panākt e, uzlabojumus klimata jomā, bet nevēlamies apgrūdināt rūpniecību. Nu, bet te ir jāpieņem kaut kādi, kont, kaut kāda konsekventa pieeja. Dalību valstīm šobrīd ir piešķirts par daudz bezmaksas kvotu, un tad dažādās valstīs tās eh, tiek pārdotas pēc tam eh, ienākums izlietot dažādiem eh, līdzekļiem. Un tas, ka viņiem par velti tās vienkārši tiek nopludinātas, nu tas rūpniecībai nepalīdz. Un kāpēc tas patīk padomē? Tāpēc, ka padomi pēc tam, tāpēc, ka valdības to pēc tam var ieskaitīt savās valstu kasēs. Un uh, uh mēs te runājam par to, ka 73% mēs tā tad uh, piešķiram uh, šiem te mm, uh, rūpniecībām, uh, ražotājiem, kuriem ir augsti oglekļa izme, izmeši, bet mēs visu laiku viņiem to piešķiram, tas nestimulē inovācijas. Un mēs vairāk palīdzētu, ja mēs nepiešķirstu uh, tik daudz šo bezmaksas eh, kvotu, un tas palīdzētu arī klimatam. Ļoti spēcīgs aicinājums, Grandikungs. Paldies, priekšsēdētāji. Vis, vispirms uh, sāksim ar Parīs vienošanos. Nevajadzētu par zemu novērtēt uh, to, ka ja šī vienošanās nozīmē, ka pasauli iet zem oglekļa virzienā. Uh, Tas nozīmē, ka emitējot mazāk oglekli nākotnē, tas padarīs mūsu industrijas konkurētspējīgākas. Tā ir viena lieta, kas mums nopietni ir jāpanalizē. Ļoti svarīgi, protams, arī investīcijas virzīt pareizā virzienā. Šeit piekrītu Kariņa kungam par to, ka uzmanīgi mums ir jāraugās uz to, ko viņš sauca par investīciju pārnesi. Uh, Jautājums komisijai, cik lielā mērā oglekļa politika spēlē lomu investīciju pārnesē? Lasot OECD ziņojumu, tur tiek teikts, ka vispārīgā vides politikā spēlē ļoti mazu lomu konkurētspējā un tā skaitā arī oglekļa politikas, bet tas ir jautājums komisijai. Otra lieta priekšsēdētāji arī par investīcijām. Uh, modernizācija fonds, investīcija fonds, mēs varam katru eiro investēt tikai vienu reizi, tad darīsim to pareizi. Es atbalstu EKF sacīto. Mums ir jānosaka ļoti strikti kritēriji šo fondu darbībai par modernizācijas fondu. Es te redzu, ka ir ļoti maza caurskatāmība. Mēs vispār nezinām, vai investīcijas tik tiešām šajā fondā ir gājušas, eh, lai veicinātu zem oglekļa tehnoloģiju attīstību. Varbūt arī komisija varētu to paskaidrot, vai kritēriji būs eh, striktāki, vai būs arī liela caurskatāmība, lielāka caurskatāmība par investīcijām. Paldies! Uh, thank you very much. Uh... Liels paldies! Sensenkungs. Thank you, Chair. Uh... Paldies, priekšsēdētāji! Nu, š... Oglekļa pārnes tiešām ir nopietna problēma. Tādēļ arī es te piekrītu Delange kunga sacītajam, bet jāuzdod viens jautājums. Redzam, ka dažas uz kompānijas saņem CO2 piešķīrumus bez maksas, tad viņi nepārdod šos piešķīrumus un tad viņi pārdod tos. Es uzskatu, ka būtu labāk transferēt šos piešķīrumus uz kādu kopfondu vai kā citādi to izmantot. Es uzskatu, ka tas ir uh, jautājums par tieši valsts atbalstu dažām kompānijām. Dažiem uzņēmiem ir nepieciešams vairāk piesā, uh, piešķīrumi, bet uh, tad šie piešķīrumi tiek pārdoti. Manuprāt, tas ir traktējums kā valsts atbalsts. Paldies! Vai vēl kāds vēlas izteikties? Nē? Nu, tur divas lietas no manas puses, kas ir ļoti svarīgi daudzām valstīm, bet arī mūsu pilsoņiem - lielāks atbalsts uh, apkurei, jo šī apkure varētu būt arī risinājums no klimata. Um, viedokļa. Cilvēki izmanto centrālo apkūri, mazāk individuālo, dedzinot oglekli, izmantojot gāzi, tas būtu daudz labāk, jā, tas iet roku rokā ar koģenerāciju, ļoti daudz dažādas iespējas. Otra lieta arī ļoti svarīga. Bezmaksas piešķīrumi arī šīm elektrostacijām elektrības cenas patērētājiem ir jātur zemākā līmenī. Trešais komentārs par modernizāciju. Skaidri jānosaka mērķis. ETS reformā un par modernizācijas fondu pilnībā jāņem vērā arī ieguvē valstu tiesībām uh, tiesības lēmt, kā tiek uh, tērēt šie fondi, kā teica Roila kungs ļoti pareizi, ka vēlētos atbalstīt budžetu, bet tas ir kas cits. Šai gadījumā dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai lemt par modernizācijas fondu, kurā virzienā kā to izmantot savā pieejā Mums ir jābūt resursu neitrāliem, tehnoloģiju neitrāliem, kā jā, tas tika arī minēts Parīzes vienošanā decembrī. Paldies! Nu, godētais ģenerāla direktora kungs, uh, aicinu atbā, atbildēt, lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Uh, lots of elements. Paldies, priekšsēdētāji. Tika minēta ļoti daudz elementu, un mēs visus to esam rūpīgi atzīmējuši. Mēs strādāsim pie tā, lai sagatavotos nākušai diskusijas stadijai. Daži konkrēti jautājumi. Vai komisija kaut ko jaunu izgudro? Nē, mēs rīkojamies saskaņā ar valstu vadītāju norādēm, kas tika pieņemtas ar uh, pilnīgi vienotu atbalstu 2014. gadā, un to var atkārtot šodien vai rīt Eiropas padomē. Uh, jo mēs kā komisija esam nākuši klēra paziņojumu par padomas vienošanos. Un valsts vadītāji nolēmuši, ka brīvo piešķīrumu, bezmaz piešķīrumu sistēma ir jāpiemēro, lai cīnītos ar uh, oglekļa emisiju pārnesi. Un šī sistēma, uh, un šo, šo sistēmu izvēlēs ar nolūku uh, Eh, neizvēloties citu sistēmu, kas PTO eh, rada problēmas. Un tagad, kad mēs tikko esam vienojušies Parīzē, ka visa pasaule veiks dažādus eh, ar oglekļa samazināšanas saistīts pasākums, nu, mēs nesakam, ka visi ir vienā tālā attīstījušies, bet būtu jocīgi tagad teikt, ka tad, kad visa, valsts, visa pasaule strādā pie vienām tām pašām problēmām, kas ir vajadzīgi kaut kādi uh, pārobežu pasākumi. Tālāk franču iestāžu uh, val, cenu regulējuma dokuments. Nu, beig beigās tam uh, attiecībā uz tiešo cenu regulēšanu mēs zinām, kā tas darbojās lauksaimniecībā, un tāpēc mēs to neizvēlējāmies. Mēs strādājam tā ietvaros, kas ir nolemts padomē agrāk un saskaņā ar tām norādēm, eh, kādas mums ir devuši valstu vadītāji. Arī saskaņā ar parlamenta izstrādātiem dokumentiem mums ir ļoti precīzi norādes. Tālāk konkurence, konkurētspēja un oglekļa pārnese. Komisija saprot uh, to, ka pastāv problēmas ar konkurenci. Mēs negribam eh, aicināt uh, industriju paņemt Eiropu, īpaši ņemot vairāk mūsu tehnoloģijas vidēji daudz labāks. Agrāk ir veikt daudz pētījumu, tos esam veikuši ne tikai mēs, bet arī citi. Nav pierādījumu par oglekļa pārnesi un OECD uh, kas ir neatkarīgs avots. Mēs vispār nepiedalījāmies šajā pētījumā, mūsu viedokli neviens neprasīja. Eh, respektīvi, ka eh, pašlaik tā, bet eh, tas neizslēdz to, ka ja pašlaik tā nav problēma, ka tā nevarētu nu kļūt par problēmu nākotnē. Līmeņa atzīmju jautājums Eh, tātad mēs 2008. gadā nolēmām, ka mēs dodamies eh, attiecīgi uz mērķu sasniegšanu līdz 30. gadam, lai panāktu tehnoloģisku progresu, jo pār uh, sektoru korekcijas uh, koeficients uh, varētu noregulēt šo situāciju. Un ja ir 42% kvotu, tas ir ierobežots daudzums, un ja kādam tiek piešķirts vairāk, tad kāds saņem mazāk. Es e, piekrītu visiem tiem, kas liek uzsvaru uz inovācijām un inovāciju fondu funkcionēšanu, jo arī Āzijā parādās mazoglekļa tehnoloģijas. Tātad e, paskatieties, kas notiek elektroautobiļu jomā, notiek tehnoloģija konkurence. Un es gribu cerēt, ka Eiropa var piedalīties šajā konkurences ciņā, gan attiecībā uz papīru, gan stiklu, gan eh, cementu un tā tālāk. Un komisija uh, ir gatava turpināt darbu. Jautājums bija, vai uh, šis jautājums par effort sharing, uh, Langs kundze to jautāja, uh, Vai tas neradīs problēmas? Es gribu teikt, nē, jo valstu vadītāji ļoti skaidri norādījuši, kādam būtu jābūt ambīciju līmenim attiecībā uz ETS un kādam attiecībā uz eh, effort sharing, pūliņu sadalījumu. Un es domāju, ka ka papildus Eh, kaut kādus eh, lielumus vēl šeit paredzēt, mēs neesam eh, paredzējuši. Oglekļu cenas. Mēs esam paredzējuši valsts atbalsta normas. Netiešo uh, izmaksu situācija es ir ļoti atšķirīga. Piemēram, ja ir energoefektīva ražošana valstī, kurai ir uh, daudz hidroenerģijas, atomenerģijas, Uh, pretratā tām valstīm, kur daudz izmaksā, izmanto fosilās degvielas, um, šī te ietekme ir ārkārtīgi atšķirīga. Tā pašā laikā uh, atzīstot, ka uh, bezmaksas kvotu piešķīrums ir ierobežots. Un, ja mēs atvērsim durvis arī netiešām oglekļa izmešu izmaksām, uh, nu tad eh, tas ir ļoti riskanti, bet eh, mūsuprāt tas ir ļoti rūpīgi jāapsver un jā, jānosaka vienoti valsts atbalsta principi par caurskatāmību un atklātību. Tos atbalstu. Par 10C pantu, par modernizācijas fondu mēs esam pierādījuši, ka atklātums ir uh, lieta, kas nāk par labu visiem, bet arī uh, caurskatāmība, atklātība informācijā par ieņēmumiem, kas nāk no izsolēm. Izsoles ir svarīgs process, tas ir 60-70 miljārdu uh, vērts uh, tirgus vismaz tuvākajā periodā, kam tā tad tiek izmantot šie līdzekļi. Vai tas notiek uh, energoefektivitātes eh, pali, eh, palielināšanai, investīcijām jaunās tehnoloģijās, eh, paļaujoties ne tikai uz investīciju fondu vien, atjaunīgajās enerģijās, attīstības palīdzībā, daudzās lietās, bet tieši atklātums šeit būtu ārkārtīgi svarīgs. Liels paldies priekšsēdētē! Jā, par centrālu apkuri Modernizācijas fonds ir ideāls avots, lai varētu invest, apsvērt investīcijas uh, centrāla apkurs sistēmās. Uh, tās ir īpaši svarīgas, jo tie, kas lieto centrālā apkuri, tas ir ļoti um, svalīgs, svarīgs elements, kur balstīšanās fosilajām e, uh, degvielām ir, diemžēl, un fosilo kurināmā ir pārāk liels. Tā kā šeit tiešām varētu palīdzēt dalību valstī uzlabot savu CO2 bilanci. Paldies, jūs atbildes bija ļoti skaidrs. Bet ja kāds savu atbildi nebūs saņēmis, tad es saprotu, kā var uzdot papildus jautājumu. Ģenerāla direktora kungs, vienkārši jautājums. ETS reforma uz enerģētikas cenām vai tās uh, palielināsies vai samazināsies un par cik? Tā lūdzu, desmit sekundžu jautājumu. Varat lasīt mūsu ietekmes izvērtējumu, bet tas ir atkarīgs no tā, no kā kā tiek lažot, ražot elektrību. Ja to ražo uh, ar kodola enerģiju, atjaunīgo enerģiju uh, vai hidroelektroenerģiju, tad, uh, tad, protams, uh, tā nekāda neietekmē uh, CO2. Uh, Uh, bet, ja tiek izmantotas fosilās um, degvielas, tad, protams, ietekme ir ļoti liela. Es negribu spiest, bet eh, Eiropas rekonstrukcijas attīstības bankas un Eiropas investīcija banka noraida visu valstu programmas, kas ir vērsts uz to, lai pārietu no uh, fosilo degvielu, uh, degvielas avotiem uz nefosīlajām degvielām. Jums, Frederika, vēl ir eh, pietiekoši daudz laika, varēsiet runāt. Martāna kungs. Ģenātīzā kungs. Ne tādēļ, ka mēs eh, stāstām melus, ka tie pēkšņi kļūst par patiesību. Par šiem noteikumiem Pasaules izniecības organizācijā vai tad ar šiem noteikumiem jūsuprāt PTO veicina uh, negodīgumu, nevienlīdzību. Second questions. Uh, our uh, rapporteur, Mr. Federley. I, I, I... Tagad vārds mūsu referentam Peters kungam. Nē, vispirms Federlē kungs. Jā, es domāju, ka visi ēnu uh, referents astops ar šo pašu problēmu. tad 10% eh, šo te galveno uzņēmumu saņem 73% eh, visu brīvo kvotu piešķīrumu. Un eh, tagad jautājums ir par šiem te pārēķiniem, cik tad būs šo brīvo bezmaksas kvotu. Tas ir ļoti svarīgi. Tā ir problēma, kas mums šeit itra komitejā ir e, jāatrisina. Nu, Parīze. Komisijas priekšlikums balstās. ETS priekšlikums ir balstīts uz Eiropas Savienības izvirzītajiem uh, vidas mērķiem. Un nav nepieciešamības īpaši šo uh, priekšlikumu grozīt pēc Parīzes vienošanās. Mums nav jaunu aprēķinu, jaunu priekšlikumu. Tas arī būs pamats turpmākajam darbam tuvākos mēnešos. Eh, tālāk mēs, protams, varam paredzēt, ka vajadzētu kaut ko saskaņot ar COP eh, rez rezolūcijām, citiem dokumentiem, bet, nu, šobrīd nav pamata pilnīgi jaunām, eh, jauniem aprēķiniem, tā kā mēs ņemsim komisijas dokumentu kā pamatu. Paldies! Paldies par jūsu komentāriem, varbūt atbildes uz pēdējiem jautājumiem. Es nedomāju, ka PTO pieņem lēmumus par uh, pamatkapitālu un ir dažādi daudzpusēji, divpusēji lēmumi un uh, es domāju, ka būtu dīvaini, ja tagad e, visa pasaule kaut ko darītu, un tagad pēkšņi rastos kaut kāda procedūra, kas ierobežotu tirzniecību. Tātad, ja ir kaut kāda ietekmas tirzniecība, izmantojiet bezmaksas kvotu piešķīrumu. Jā, šī bija svarīga diskusija. Arī nākotnē droši vien tādas mūsu komitejā būs. aicinu uh, mūsu kolēģi Dankānu kungu no NV komitejas. Viņu vajadzētu dzirdēt mūsu viedokli. Jums jau būs jārod kompromiss ar abām komitejām. Tā kā liels paldies! Paldies, ģenerāla direktora kungs! par plašo izklāstu un pieju un apsveicu un lai viss jums veicas! discussion in the Envy Committee on the COP from Paris. Okay. Uh, renewable Energy Progress Report. Tālāk atjaunojamo enerģiju progresa ziņojums. Nākšais punkts. Un Paloma Lopes Bermeo ir mūsu referente. Nogoja grupas. Un te runa par uh, mērķiem, kādi mums ir jāsniedz Eiropas Savienībā attiecībā uz atjaunojumiem e, enerģijām. Un komisija šī gada beigās gatavojas publicēt pārskatu e, par attiecīgo direktīvu. Un mērķis, kas mums ir jāsniedz, ir vismaz 20% atjaunojumu enerģiju kopējo enerģiju kokteili līdz 20. gadam Tā kā šis eh, ziņojums ir ļoti svarīgs, un tāpēc lūkšu eh, referenti iepazīstināt mūs ar ziņojumu. Paldies! Paldies visiem tiem, kas ir klātesoši, un paldies par šo iespēju eh, izvērst šīs debatas. Pirms sanāksmes Mums bija iespēja tikties ar ēnu referentiem, lai mainītu, apmainītos viedokļiem. Tā kā paldies arī sekretariātam. Viņi ļoti ātri ir strādājuši, mums ir jau uh, ziņojuma projekts, tagad tas tagad ir pieejams visām grupām un ēnu referentiem. Mēs visi zinām, ka parlaments vēlas sūtīt ļoti spēcīgu signālu komisijai attiecībā uz atjaunojamo enerģiju eh, direktīvas pārskatīšanu. Un tam ir jādod skaidrs signāls eh, industrijai. Mēs vēlamies sadarboties ar NV komiteju. Mēs vēlamies, lai Eiropa joprojām būtu līderi lomā Bet svarīgi ir arī, lai mums būtu e, energo apgādes drošība Eiropā. Līdz ar to ir jāpārveido mūsu uh, ražošana uh, un uh, enerģētikas sektors, lai tie atbilstu visstingrākajām vidas prasībām un lai mēs aizsargātu un nodot šo pasauli nākamajām paudzēm nav nekādas vajadzības eh, izgudrot riteni katru reizi no jauna. Mums ir vajadzīgi attiecīgi nacionālajie plāni, kontrols mehānismi, lai mēs eh, sasniegtu 20% mērķi 2020. gadā. Un tas bija mērķis, kas tika izvirzīts atjaunojamo enerģijas avotu izlietojumam. Uh, un mums pie tā ir jāturpina strādāt un jānodrošina, ka šis metods darbojas arī nākotnē. Pašreizajā situācijā daudzu valstu politikas nav, ne, nav pietiekami tālījošas, lai sasniegtu eh, dalībvalstīm izvirzītos mērķus. Svarīga ir stabilitāte, eh, ieviešot dažādus mehānismus, lai atbalstītu atjaunojumu enerģijas avotu izmantošanu. Uh, mums ir jānodrošina, lai būtu sodi par elektroenerģijas pārtēriņu, lai būtu stimuli eh, atjaunojamo enerģiju izmantošanā. Ir arī slikti piemēri, piemēram, Spānijā, un no tādām lietām vajadzētu izvairīties eh, attiecīgi pareizi attīstot eh, sektoru. Dokuments ir ļoti svarīgs, mēs runājam par divām lietām. E, pārēju uz jaunu enerģijas avotu izmantošanu, un uh, no otras puses ir jābūt pasākumiem, kas varētu novērst energonabadzību un demokratizēt sektoru. Mums te vajag jaunas ražošanas sistēmas, kas var novest pie uh, paaugstinātām izmaksām mājasēmniecībām, īpaši tad, kad mēs runājam par kolektīvām ražošanas sistēmām un energoefektivitāti. Tādēļ visas šīs lietas ir ļoti svarīgas, lai eh, nodrošinātu energo neatkarību. Un eh, visiem Eiropas pilsoņiem jāuzņemas atbildība par, atbildība par jauno enerģijas modeli. Struktūrālas pārmaiņas, jā, protams, eh, notiks pārēji uz atjaunojumiem enerģijas avotiem, un līdz ar to ir aktīvi jāiesaist sociālajie partneri, lai definētu nacionālos uh, enerģētikas attīstības plānus. Un galu galā teksts ir pietiekoši kompakts, tas ir strukturēts ļoti vienkārši, lai mēs varētu ietvert pēc iespējas vairāk ieguldījumu arī no citām politiskajām grupām. Laika, diemžēl, ir ļoti maz, bet es ceru, ka tas neradīs šķēršļus Eh, lai mēs sastrādātos konstruktīvi. Tas bija viss, kas man sakāms. Paldies! Paldies! EVP vārdā Vensterkungs. Paldies! Paldies eh, referentiem, nēna referentiem par viedokļu apmaiņu, kas mums bija par šo jautājumu. Es vēlētos uh, uzsvērt dažus galvenajos atklājumus uh, komisijas paziņojumā, uh, ko vajadzētu uzsvērt ziņojumā. Mēs tuvojamies tam, lai sasniegtu 20% eh, mērķus. 25 no 28 valstīm sasniegs šos te mērķus. 19 no tām eh, pat pārsniegs šos mērķus. Transporta joma atpaliek, 5,7% ir Eiropas vidējais rādītājs Vēlos eh, minēt dažus svarīgus punktus eh, šajā ziņojumā. Diskusiju nolūkā vēlos raksturot dažus aspektus. Mēs atbalstām atjaunojumās eh, enerģijas, tas ir visefektīvākais veids, kā samazināt atkarību no fosilajām degvielām un atkarību no importa un e, palīdz attīstīt mazoglekļa e, ekonomiku. Tas dod eh, ieguldījumu ilgspējības un darbvietu nodrošināšanā Eiropas Savienībā. Šai sakarā mēs uzsveram, ka uzsvara, eh, kā ziņojumā jāuzsver diversifikācijas nozīme. Nacionālā kompetence par energo kokteili ir jānodrošina un jāaizstāv, bet ir jāņem vērā arī centralizētās prioritātes, lai uh, nodrošinātu pilnīgāku tirgus uh, noietu atjaunojumajām enerģijām. Uh, mums ir jānodrošina Eiropas konkurētspēja un jāņem vērā arī izmaksas, ņemot vērā investīciju perspektīvu. Es esmu pārliecināts, ka mēs varam vienoties un labāk strādāt arī eh, transporta eh, sektorā. Mēs nevaram pieņemt eh, to, ka tiek rādīts ar pirkstu uz kādām valstīm par to, ka tās varbūt kaut ko nav izdarījušas, jo kopumā virzība ir laba. Un mums ir jāizvairās jāizvairās no šauru nacionālu interešu atbalstīšanu. Šajā ziņošanā ir jākoncentrējas uz progresu, virzoties uz 20. gada mērķiem. Un es pat nedomāju, ka uh, vajadzētu direktīvas pārskatīšanas uh, skait, uh, saistīt ar 30. gadā mērķu mm, pārskatīšanu. SND es un D vārdā Malnerkungs. Paldies. Manuprāt, atjaunojumās enerģijas nav politikas jautājums, bet uh, eh, sociāla ekonomikas uh, eh, saprātīga pieeja. Tas nav tikai zaļš jautājums, bet tas var nodrošināt eh, tehnoloģiskās inovācijas darbvietas un ekonomikas izaugsmu. Tieši tādēļ šis uh, ziņojums ir tik svarīgs. Daži priekšlikumi, ko es varētu paust, eh, kā ēnu references būs īsi. Vispirms, komisijas ziņojumā ir noteikts, eh, ka saistošie mērķi ir bijuši galvenais stimuls attīstīt atjaunojumu enerģiju jaudas dalību valstīs un tas ir arī uh, sāprinājis investorus un rosinājis investēt atjaunojamajās enerģijās. Nesaistoši mērķi arī ir tikuši izvirzīti, un e, tajā laikā netika panākts nekāds uh, progress, runājot par energoefektivitāti bet tikai uh, tie mērķi, kas ir saistoši, ir noveduši pie kaut kādiem rezultātiem. Tādēļ mēs aicinam komisiju saglabāt saistošus mērķus arī pēc 20. gadā, gada, un tad mēs līdz 30. gadam varbūt pat varēsim pārsniegt plānotos 27%. Eh, tāpat laikā ir eh, jānovērš šķēršļi, kādi ir eh, jauno enerģiju ieviešanai dalību valstīs. Un jāskatās arī par papildus maksājumiem, kas ir saistīti ar atjaunojumam enerģijām. Daudz dalību valsts vienkārši nevar izmantot eh, eh, visas eh, priekšrocības, ko dod apvienotās enerģijas ķēdes, jo vienkārši nav pieejami starpsaslēgumi un savienojumi ar citu valstu tīkliem. Mums vienmēr vajadzētu uzsvērt, ka uh, pašražošanu nevajadzētu sodīt, bet gan atbalstīt, jo uh, tas varētu palīdzēt uh, samazināt mājasēmniecību elektroenerģijas rēķinus. Paldies referentiem, pāriem ēnu referentiem gan. Es esmu pārliecināts, ka nākotnē panāksim līdzsvarotu ziņojumu, kur atbalstīs visas politiskās grupas. Paldies! EKR vārdā. Uh, chair, uh, beste collega's, beste rapporteur. Uh, paldies, uh, priekšsēdētāji. Saka Van Boset kundze. Jā, mums ir daudz, kas darāms uh, atjaunīgo enerģiju jomā līdz šī sasaukuma beigām. Es tiešām ļoti uzmanīgi iepazinos ar komisijas ziņojumu, un mēs jau saņēmām referents ziņojumu projektu, un tagad mēs varam sākt darbu, un ir žēl, ka mēs nevaram tikt pie šī jautājuma pašas būtības šodien, un mums nav laika runāt par detaļām, tāpēc es tikai reaģēšu uz komisijas teikto šodien. Kā nu referenti no ECR, es gribētu vērst uzmanību uz trīs prioritātēm. Pirmkārt, energoefektivitāte. Vakar bija interesants ziņojums komitejā, un mums bija interesantas debatas par to, un kļuva arvien skaidrāks, ka energoefektivitāte ir joma, kurā vēl ir daudz darāmā, un mums jāskatās, kāda elektrīva enerģija ir pieņemama, pieejama, piemēram, Beļģijā mums nav tik daudz iespēju atjaunīgo avotu izmantošanai, tātad šeit uzmanība jāvērš vairāk uz efektivitāti. Otrām kārtām jābūt ambicioziem, bet jāsaglabā arī reāls skatījums. Flandrijā, kur es dzīvoju, mums ir eh, zems potenciāls atjaunīgiem eh, resursiem, mums nav īpaši daudz telpas vietas, nav arī īpaši saulēns klimats, tā ka mums nav īpaši potenciāls atjaunīgiem eh, energoresursiem, un tas nozīmē, ka mums nekas tas neatliek, kā būvēt ļoti dārgus vējģenerators pie jūras, lai sasniegtu šos mērķus, un es domāju, ka mums ir jābūt efektīvākiem, ja mēs vēlas, vēlamies sasniegt mērķus. Mums ir nepieciešama labāka regulācija, likumdošana. Runājot par atjaunīgiem energoresursiem, nepieciešama labāka savienojumi un uh, ātrāka jauno tehnoloģiju pielietošana. Un, diemžēl, ir joprojām ļoti daudz tehnisku un administratīvu noteikumu šeit tā, ka, nu, šie tie trīs jautājumi, ko gribēju minēt, un uh, ceru, ka būs labs darba turpinās referents. Paldies, Alda grupas vārdā. Gerbrandīkungs, lūdzu. Paldies, eh, priekšstādātāji. Sākšu ar uh, labo ziņu vakar, atverot uh, Financial Times laikrakstu, uh, varēja redzēt, ka atbilstoši starptautiskās energoaģentūras datiem samazinās ogļu samazinājums un ir vairāk atjaunīgie energoresursi tiek izmantoti, mazāk CO2 izmeši pasaulē. Nu, tā tad labā ziņa tā ir, bet sliktā ziņa, kā, diemžēl, Eiropā mēs redzam investīcijas investīciju samazinājumu atjaunīgos energoresursos. 15. gadā tās samazinājās par 18%, un tas ir diezgan satraucoši. Un uh, nedaudz pretrunā vienam, vienam no desmit uh, politiskiem mērķiem, ko izmirz, izvirzīs Junkers, norādot, ka viņš vēlas, vēlas padarīt Eiropu par globālo līderi atjaunīgo resursu jomā. Saistībā ar šo ziņojumu jāsaka, ka visā visumā aina izskatās laba. Mēs uh, esam uz pareizā ceļa, lai sasniegtu 2020. gada energo mērķus. Manis atrauc dažas valsts, Luksemburga, mana, mana valsts, Nīderlanda un dažas citas, Francijā, apvienotā karalīdz Beļģija. Tātad mums ir jāintensificē darbs, lai ne tikai sasniegtu 2020. gada mērķus, bet arī lai panāktu tālāku progresu gal galā. To jau norādīja vairāk citi kolēģi, ka trūkst saistošu mērķu nākotnē. Skatoties komisijas progresa ziņojumā, ir, eh, tur ir tāds eh, aicinājums eh, nospraust saistošus mērķus enerģētikas jomā. Nu, tad jautājums komisijai, kāpēc jūs esat pārtraukuši šo darbu? Un visbeidzot, priekšstādētāji. Kad runa par nozars pārstāvjiem, viņi sūdzās par divām lietām atjaunīgo resursu sakarībā. Pirmkārt, viņi uzskata, ka trūkst atjaunīgās enerģijas. Viņiem pilnībā vajadzētu atjaunīgo enerģiju izmantot, un vienkārši, bet vienkārši tās nepietiek. Otrām kārtām viņi sūdzas par to, ka trūkst pārobežu sadarbības. Un es uzskatu, ka tas ir moments, ko mums vajadzētu ļoti uzsvērt. Nīderlandes parlaments pirms pāris gadiem pieņēma rezolūciju, kur norādīts, ka visām uh, investīcijām atjaunīgos avotos jānotiek uz uh, Nīderlandiešu zemes, uh, mūsu valstī. Tas ir pilnīgi pretēji energos savienības uh, eh, principiem, un tas ir tāds ļoti muļķīgs veids, kā nodrošināt izmaksu efektivitāti. Un visbeidzot, priekšstādātāji, mums jābūt ambiciozākiem nekā šobrīd esam. Ja mēs skatāmies uz uh, pētījumiem, starp, ko veikusi starptautiskā enerģijas uh, aģentūra, uh, tad viņi jau ilgu laiku ir pat zēmu novērtējuši atjaunīgo resursu attīstību, un nevis tikai drusciņi, bet eh, ļoti dramatiski viņi ir pat zēmu novērtējuši. Ir atjaunīgiem energoresursiem nav nekāda mīnusu, skatoties nākotnē. Viņi ir daudz eh, lētāki, tīrāki, neatkarīgāki, tā ka mācīsimies no tā, kas rakstīts šajā ziņojumā. Paldies! Paldies! Eh, ir četri ēnu referenti no četrām politiskajām grupām, kas izteicās, un tagad Blanko Lopes kungs. Paldies priekšstādātāji, izteikšos ļoti īsi. Pirmām kārtām gribu pateikties referentam. Eh, ziņojums ir līdzsvarots. Tur tiešām ir uzsvērta atjaunīgo resursu nozīme Tā tad atkārtos vēlreiz sakrunātājs. Eh, ir skaidrs, ka eh, ziņojums pozitīvi novērtē atjaunīgos energoresursus un ir nepieciešama arī, protams, juridiskā skaidrība un jāizvairās no retroaktivitātes problēmas. Es zinu, ka dažās valstīs tas notiek, kā piemēram Spānijā, kur tas ir skārs investīcijas un radīja lielu nestabilitāti. No komisijas saņemtā informācija, man šķiet, ir pārāk optimistiska. Un, zināmā mērā, tas neatbilst tam, kas notiek dažās no mūsu valstīm, ir pāris aspekti, kas, manuprāt, rada neskaidrību un gribu uz tiem norādīt, jo arī referentam to būtu jāpaturprātā. Komisija runā par potenciālām neatbilstošām valstīm, piemēram, Polija, Ungārija, ka tām nepieciešams pārskatīt savu politiku, tāpat kā Francijā, apvienotai karalistei, Spānijai, un būtu svarīgi atgādināt, paturot tāpat laikā prātā, ka mums notiek energoreforma Spānijā, 2014.15. gada programma megavatu apjomiem ir un tāpat arī Polija veids pasākums, tātad arī tas viss jāņem vērā. Tāpat samazinājumi ir kritiski svarīgi. Mums jānodrošina, lai mēs ievērotu 2020. gada mērķus. Nav minēta ekonomiskā krīze nekur atjaunīgie energoresursi vai alternatīvas, nu, jāatcerās, ka ir daži mainīgie lielumi, kur grūti kontrolēt, kā piemēram pieprasījums, un mums vajadzētu būt nedaudz mazāk optimistiskiem no šī viedokļa. Visā vismā runājot, domāju, ka no komisijas puses redzam zinām pašapmierinātību, un viņiem vajadzētu veikt analīzi, balstoties uz reālākiem pamatiem Tāpat jāatgādina, ka Eiropas Savienībai nav nekādi instrumenti uzlikt sankcijas tiem, kas eh, neizpild mūsu pašnospraustos mēģus. Paldies, priekšsādātājs. Jāvār kungs zaļo grupas vārdā. Paldies, priekšsādātāji. Paldies, ka, paldies man doto vārdu. Atvainojos, ka nokavējos. Es Dieļvī komitejā klausījos informāciju par COP21 sanāksmes rezultātiem. Un, manuprāt, tas ir ļoti saistīts jautājums. Un uh, viedoklis NV komitejā bija skaidrs, ka mūsu apņēmība šobrīd ir nepietiekama, lai pildītu Parīzes nolīguma uh, mērķus. Un mums ir jāvienojas par saviem mērķiem un saistībām arī par atjaunīgiem uh, energoresursiem. Tātad. Ja vēlamies izpildīt to, par ko vienojamies Parīzē, tad ir daudz jāstrādā atjaunīgo resursu e, darba kārtībā. Mērķis ir panākt ekonomiku, kas e, simtprocentīgi balstās uz atjaunīgiem energoresursiem līdz 50. gadam, bet, lai to izdarītu, daudz jāstrādā. Gribu minēt dažus kritiski svarīgus punktus. E, tāpat laikā norādot, ka ziņojuma projektā ir daudz ļoti pozitīvi elementi, bet es gribētu pievienot Eh, arī dažas citas lietas. Pirmām kārtām, un te es gribētu pievienoties eh, Gerbrandī kungu teiktajam, ka bez obligātiem saistošiem mērķiem Eiropas Savienības un starptautiskā līmenī mēs nevarēsim sasniegt savus mērķus. Pēdējo gadu pieredze mums rāda, ka pat eh, energoefektivitātes un citās jomās praktiski visi sasniegtie rezultāti ir tāpēc, ka mērķi ir bijuši obligāti. Tā tad mums ir jāturpina pastāvēt uz šiem saistošiem mērķiem gan Eiropas Savienības, gan starptautiskā mērogā, lai uh, izpildītu savas prasības. Otrām kārtām ir jāpaukstina mērķi 2030. gada mērķis. 27% atjaunīgiem uh, energoresursiem ir ļoti tālu no tā, kas mums ir vajadzīgs. Vai mēs uh, Uh, kļūt uz zaļu un ilgspējīgu Eiropā, un godīgi runājot, tas ir, uh, tas iep, atpaliek no tirgus realitātes. Ja mēs nedarīsim kaut ko tiešām iedarbīgu, tad atjaunīgo resursu uh, daļa tirgu līdz 20 gadam sasniegt 22, 23%, tātad, nu labi, mums būs vajadzīgi 3-4%, lai sasniegtu 27% bet tirgus realitāte stipri atpaliek šobrīd no mūsu mērķiem. Tātad tas mums ir jāaktualizē. Otrām kārtām, eh, nacionālie atjaunīgo resursu plāni. Tie ir vāji, mums ir eh, jākontrolē, lai dalību valstis tik tiešām nodrošina, izpilda šīs prasības un lai šie atjaunīgo resursu plāni nacionālā līmenī būtu reāli un īstenoti. Trešā lieta par vietējo līmeni un patērētājiem. Uzskatu, ka vietējā līmenī un uh, pašvaldībām tur ir izšķiroša loma spēlējama, lai uh, mēs kļūtu zaļāki un ilgspējīgāki un vairāk lietot atjaunīgos uh, energoavotus un patērētāji, kuri jau ražo un patērē enerģiju tāpat laikā uh, ka e, viņus ir jāstiprina, jāatbalsta un e, jāturpina attīstīt e, regulējumu un arī jāsubsidē, jāsubsidē šāda veida darbības. Paldies, priekšsēdētājs Rūbigkungs. Äh, Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka strateģiskais virziens attiecībā uz atjaunojumām enerģijām uh, Uh, un izvēlētā stratēģija uh, tiešām var palīdzēt sastruktūrēt uh, konkurēt spēju un, piemēram, šie te mērķi, mm, kas nonāk konfliktā, piemēram, attiecībā uz hidroenerģijas izmantošanu un citiem jaunās eh, atjaunīgās enerģijas veidiem ir svarīgi, lai mēs izveidotu situāciju ehm, dažādās jomās. Eh, tālāk, ūdens enerģijas eh, radīt tās enerģijas uzklāšana, uzkrāšana. Nu, mēs zinām, ka ir problēmas ar vēja uh, un uh, saules enerģijas uh, eh, uzkrāšanu. Un arī uh, mums ir vajadzīga kaut kāda izlīdzinošā enerģija, un tāpat ir uh, daudzos uh, vietās, uh, piemēram, kalnu reģionos un tā tālāk, tur uh, tiek domāts par to, kādā veidā investēt, bet Mums ir jānodrošina stabila enerģijas apgāde, neskatoties uz uh, biržu situāciju. Paldies, uh, Vokas kungs, nākošais, paldies. Mana kolēģa Lopeses kundzes uh, veiktais darbs uh, ir tiešām uh, samērā labs un, manuprāt, tas iet pareizajā virzienā, runājot par atjaunīgiem resursiem un kā mums vajadzētu šajā ziņā rīkoties. Mums jāpalielina atjaunīgo resursu izmantošana. Uh, um, lai cīnītos pret klimatiskajām izmaiņām. Uh, Eiropas parlaments ir ierosinājis 30% 30. gadam šādu mērķi, un uh, tas ir nepieciešams, lai mēs varētu sasniegt ambiciozākus mērķus nekā šobrīd. Tāpat uh, ir ziņojumā vairāk punkti, kas, manuprāt, ir ļoti noderīgi, piemēram, decentralizēta prakse, uh, valsts investīcijas, lai uzlabotu ražošanas tehnoloģijas, tāpat arī cīņa pret uh, energo nabadzību. Tie ir mūsu mērķi un pastāv. Un, un tās ir bāžas, kas ir ļoti būtiskas, kas ir jārisina šai komitejai. Tātad komisijai vajadzētu ņemt mm, visas šīs bāžas vērā un vajadzētu nodrošināt labāku sociālu un kolektīvu līdzlību šajā projektā. Un mums nevajadzētu pieļaut pārāk lielu birokrātiju un finansiālus šķēršļus uh, atjaunīgo resursu izmantošanai, redziet, kas notiek Spānijā un Polijā, un to nedrīkstētu pieļaut citur. Paldies, saka priekšsādātājs, un tagad Eiropas komisijas vārdā nodaļas vadītājs, enerģētikas ģenerāldirektorātā Pablo Abromerkes. Kundze, paldies priekšsādātājai! Paldies, labu pēcpusdienu visiem, un es gribētu komisijas vārdā uh, Gribētu pateikties eh, Lapes kundzei par šo ziņojumu projektu, kas tika prezentēts, un arī par ļoti eh, konstruktīvajiem viedokļiem, kas izteikti šeit šodien. Komisija uzskata, ka mēs dzīvojam ļoti svarīgā laikā Eiropas energopolitikai, kas iziet arī no iepriekšējām diskusijām. Noteikti tāda kā klusa revolūcija, kas eh, veidojas, kas virzās Eiropai pārējot uz mazoglekļa Uh, energosistēmu, kas arvien vairāk paļaujas uz atjaunīgiem energoavotiem uh, un energo, energoefektivitātei te ir ļoti būtiska loma, kā arī ziņojuma projektā ir skaidri norādīts, kā uh, kolēģi arī norādīja, COP21 vienošanās ir ļoti būtiska bijusi Parīzē decembrī tika atzīta saikne starp energosektoru, kas uh, Mm, ir atbildīgs par divām trešdaļām globālo emisiju un starp mūsu izvirzītiem klimatiskiem mērķiem. Un jārīkojas ir ātri, jo mēs esam atjaunīgie energoavotu un energo efektivitāti tam visam. Ir iespējas samazināt emisijas, bet uh, mēs te nedomājam tikai ietekmi uz vīdi, bet mēs domājam arī par uh, darba vietu radīšanu, ir īpaši vietējā līmenī, par uh, energos drošību mēs domājam, tāpat arī importas samazināšanu Šajā kontekstā energos savienībā nepieciešama energos sistēmas eh, darbība Eiropas Savienības līmenī, tāpat arī 27% vismaz 27% eh, līdz 2030. gadam, kas nozīmē apmēram 50% sanāvnīgu avotu elektrības tirgu. Eh, ja jāsaglabā arī šie nacionālajie saistošie mērķi un jāpāriet uz Eiropas Savienības līmeņa saistošiem mērķiem 30. gadā, kas atkal rada jaunas izaicinājumus, bet tāpat arī jaunas iespējas eh, lielākajiem energopiegādātājiem, lai tie vairāk investētu atjaunīgos resursos Eiropas Savienībā. Protams, ar nosacījumu, ka dalība valstis īsteno nacionālās politikas, kas aizsargā investīciju drošību un tas arī ir izšķiroši svarīgi, lai piesaistītu privāts investīcijas šo mērķu nodrošināšanai. Tas arī ir ārkārtīgi svarīgs punkts, kā jau norādīja vairāki ēnu referenti. Raugoties uz nepieciešamām investīcijām atjaunīgos energoresursos, tur ir nepieciešama stingra apņemšanās no dalību valstīm palielināt šo an, um, atjaunīgo daļu uh, Un tāpat nepieciešams eh, paredzams regulējums Eiropas Savienības un nacionālā līmenī. Tā tad ir svarīgi nodrošināt, lai Eiropas Savienība nodrošinātu caurskatāmu, konsekventu politikas ietveru, kas eh, dod pietiekamu skaidrību, lai stimulētu nepieciešamās investīcijas. Un eh, raugoties uz šīs dienas situāciju, kas ir aplūkot ziņojumā, mēs redzam, ka pašreizēja energopolitika un atjaunīgie avoti un to politika uh, kas ir paredzēts arī attiecīgajā direktīvā, ka tas ir efektīvs līdzeklis, lai padarītu to par realitāti Eiropas Savienības dalību valstīm virzīties uz šo e, atjaunīgo resursu mērķi, kas nospraus 20. gadam. Šobrīd atjaunīgo resursu daļa ir 16, 16%, tas nāk no Eurostata datiem, no statistikas, tas ir apmēram 27,5%, tātad 27,5% ir elektrībā, 17,8% apsildē un dzērsēšanā un 6% atjaunīgo šobrīd ir transporta sektorā. Tas nozīmē, ka transporta daļa atpaliek, bet mums nepieciešams iedzīt. Pārskatot direktīvu un iekļaut arī luku Kā jau tautas partijas referents norādīja, jā, mēs esam uz pareizām sliedēm, lai sasniegtu 2020. gada mērķus, un mēs redzam, ka deviņas dalība valstis jau ir izpildījušas šos mērķus, tātad, nu, un vēl trīs dalība valstis šobrīd ir, nu, tādā labā atrumā virzās uz 20. gada mērķu sasniegšanu Un pārējās dalību valstis virzās uz priekšu diezgan labi. Jā, mēs redzam, ka ir viena grupa dalību valstu, kuras, kur 20. gada mērķa sasniegšanai būs nepieciešami ļoti nopietni darbi, un mēs strādājam ar šī dalību valstīm un cieši sekojam, kas tur notiek, lai veicinātu viņus, pārskatītu viņu dalību valstu stratēģiju atjaunīgiem resursiem un tāpat arī nopietni aplūkot eh, sadarbības mehānismu izmantošanu, kas ir paredzēts atjaunīgo resursu direktīvā. Tāpat jāpaturprātā, ka 20. gada nacionālais aizstošie mērķi, kas ir aizstoši dalību valstīm, eh, ka tie tiks izpildīti. Tā, tad raugoties tālāk par 20. gadu, jūs zinat, ka komisija šobrīd izstrādā savu priekšlikumu, mēs eh, iesniegsim to līdz gada beigām. Uh, kā lielāks pakotnes eh, sastāvdaļa. Tur ir runa arī par elektrības eh, tirgus eh, arhitektūras pārskatīšanu, kas padarīs tirgu elastīgāku, lai būtu vieglāk integrēt atjaunīgos resursus. Mēs aplūkosim pasākums, lai palīdzētu dalībvalstīm sasniegt globālos mērķus, vismaz 27% atjaunīgos avotus un aplūkojot specifiskus pasākumus eh, enerģētikas sektorā, apkurē desēšanā, transporta sektorā un tāpat skatīties labākos veidus, kā dot iespējas patērētājiem darboties, lai viņi varētu ražot un uzkrāt un pārdot pašu savu enerģiju un tāpat arī aplūkot veidus, kā samazināt administratīvās barjeras un eh, dot eh, stimulus attiecīgi strādājušiem šajā sektorā. Paldies eh, referentes kundzei vārds. Paldies priekšsēdētāji. Liels paldies visiem runātājiem šajās debatēs. Liels paldies par uh, saturisko pusi jūsu uh, izteikumos. Īsi komentāri priekšsādātāji aizrīkstu. Tātad, kāpēc uh, mēs nosaucam šīs valsts, kāpēc rādam ar pirkstu. Šis ziņojums eh, sasaucas ar eh, komisijas eh, priekšlikumiem. Ir dažas valstis, kurām varētu būt grūti sasniegta mērķis 2020. gadam. Manuprāt, ir svarīgi, lai parlaments minētu nosaukt šīs valstis, jo tas ir veids, kā jā, norādīt ar pirkstu, ka uh, darbs neiet vajadzīgā ātrumā un ka ir vēl darbs jādara, lai uzlabotu situāciju. Komisijas kontrolē jābūt redzamai un tas arī ir viens no svarīgākiem elementiem. Valstīm nevajadzētu atpalikt, jādod valstīm stimulus un valstīm tiešām vajadzētu ieviest šos mehānismus, lai mēs panāktu noteiktos mērķus. Tāpat laikā šai kontrolē jābūt demokrātiskai un jārespektē dalību valstu kompetences. Mūsu ziņojumā mēs uzskatām, ka mērķiem jābūt saistošiem, protams, tāpēc, ka tas demonstrē to, kas reāli darbojas, tāpat arī aplūkojot 2030. gadu kā tālāko horizontu, mēs nevaram pieļaut to, ka mērķi ir mazāk ambiciozi nekā esam nosprauduši 2020. gadam. 20. gada mērķu iekļaušana un tas, ka mēs uzskatām to par nepieciešamu soli, lai definētu references punktu direktīvai, kas attieksies uz nākamo periodu. Nu, jebkurā gadījumā mēs uzskatām, ir ārkārtīgi svarīgi panākt stabilu politisko ietvaru un, protams, nepieciešams investīcijas arī valsts investīcijas, lai nodrošinātu tālākas investīcijas sektorā. Vairāk negribu aizņemt jūs laiku, dāmas un kungi. Man ir eh, prieks eh, un eh, es gaidīšu visus priekšlikumus grozījumiem šim ziņojumam un sākšu strādāt pie šī jautājuma ļoti intensīvi, lai galu galā varētu nonākt pie kādiem kompromisiem, kurus tad arī grupa varētu atbalstīt. Lielas paldies referents kundzei! mēs tiksimies pulksten trijos pēcpusdienā un runāsim par eh, elektroenerģijas tirgus jaunu modeli. Tātad pēc divarpus stundām tiksimies. Paldies, kolēģi!